und zusätzlich hier erscheinen werden. Ich freue mich, äh, dass. Man tiešām ir prieks Žana Sobonu sveikt šeit. Luksemburgas ārlietu ministrs, kurš pārstāv padomus prezidentūru. Viņš informēs mūs par prioritātēm attiecībā uz paplašanāšanos diskutēs ar mums, bet vēlos jūs arī informēt, ka pēdējās dienās Kievā, Tbilisī un Maskavā ir bijis ministra kungs, un varbūt viņš varētu arī par to mums eh, īsts piezīmes izteikt, jo nākamnedēļ tieši uz Kievu un Tbilisī dodas mūsu komitejas delegācijas, tā kā tas varētu ļoti noderēt. Ārpolitiski esam šo to piedzīvojuši Lībijā ir panākt vienošanās, tāpat attiecībā uz Maķedoniju par paplašināšanos ir jaunumi. Tālāk mums ir arī jāskatās, ka, kurš tad jautājumiem ir pats svarīgākais. Nav tā, ka tikai sliktās ziņas vien. Grieķijas jautājums, vai tas ir labas ziņas vai sliktas ziņas, un to lai katrs pats izlēma. Tur mēs neatradīsim vienprātību. Tā kā Asobam kungam 5 pār 4 ir jādodas projām, lai aizstātu eh, augstās pārstāvus, eh, augstu pārstāvi kā delegācijā uh, Eh, tādēļ es aicinu ievērot eh, šo laika ierobežojumu. Un tik tiešām, es domāju, mums būs arī prieks ar jums, eh, kā Luksemburgas ārlietu ministru, sadarboties tagad arī prezidentūras ietvaros, bet arī būsiet biežāk šeit viesis tad, kad augstā pārstāv nevarēs pat ierasties. Un tad paskaidro mums lūdzu Eh, kas tad ir jūsu prioritāts. Lūdzu, vārds tev. Paldies, priekšsarētāji. Es varbūt sākšu vāciski. Eh, attiecībā uz to, ko tu mani jautāji par Maskavu, vai drīzāk Kijevu, jāsaka, Belisi un Maskavu. Sāksim ar pozitīvo. Mēs zinām, ka Rīgas samits bija tāds samits, kas atstāja, zinām, rūgtumu atsevišķās valstīs, austrumu partnerības valstīs, es domāju. Bet eh, līdzīgi arī atsevišķās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet mums ir jāapzinās, ka asociācijas nolīgums trijās valstīs tiek tomēr īstenots - Moldāvi, Moldova, Gruzijā un Ukrainā. Un mēs centīsimies kopā ar komisiju, un mēs esam jau iesākuši šīm trim valstīm, kas jau īsteno asociācijas līgumu, organizēt eh, kopīgu pasākumu, lai paskarītos, kā veicas ar šī asociācijas līguma īstenošanu. Tas ir arī jautājums, kas man tika uzdots no Gruzijas puses, un paskatīsimies, vai tas iznāks. Bet galvenais temats, tā lai pavisam īsi ieskicētu um, par Ma Maskavu, Kievu, Bilisī, protams, viss, kas notiek Ukrainā, uh, tam ir liela nozīme. Varbūt pāris vārdos es varu uh, paskaidrot, kāda ir man, kāds ir mans skatījums. Minskas vienošanās interpretācija ir absolūti atšķirīga Maskavā un Eiropas valstīs, un attiecīgi arī Ukrainā. Maskavā 2, 3, 17, 18 un 23 punkts ir tas, kam, uz ko liek lielāku uzsvaru. Uh, Mēs Minskas vienošanās saistībā lielāku uzsvaru liekam uz to, ka eh, runa ir par pamieru panākšanu. Un līdz ar to šāds skatījums Maskavā savukārt nevalda. Ar pre prezidentu Porošenko Kievā. Um, tiekoties varbūt divas labas ziņas teikt. Jums ar zināmu veiksmi un zināmu enerģiju mēs vēl jūlijā varētu pirmajā lasījumā tādu satversmes grozījumu apst, e, redzēt jau attiecībā uz e, lielāku autonomiju Ukrainas reģioniem ka tas varētu jau tikt eh, panākts pirmajā lasījumā. Pastāv tāda iespēja. Tāpat ir liels cerības, ka likums eh, varētu tikt grozīts jau rudenī. Tas būtu labs veids, eh, kā virzīties uz priekšu, un tur, protams, ir nepieciešams mūsu atbalsts kas man Kievā īpaši krit acīs visās sarunās. Pirmkārt jau cīņa pret korupciju. Korupcija šai valstī ir ļoti jūtama, to zina arī prezidents Porošenko. Un viss, kas var tikt darīts, tāpat arī misijas vadītājs ārējā darbības dienesta misijas vadītājs Kievā man teica to pašu, ka uh, ir jāmaina situācija monopoliem, lai oligarhiem vairs nebūtu tā vara, kas ir bijusi iepriekš, un pats par sevi saprotams no policijas līdz uh, tiesu sistēmai korupcija ir jāierobežo. Ir vēlme to darīt, un esmu arī pārliecināts, ka Ukrainā ir nepieciešamā motivācija, lai, teiksim tā, ekonomiskās perspektīvas un sociālās perspektīvas e, tiktu izveidots no jauna. Šobrīd to izdarīt ir diezgan grūti. Mēs zinām, ka tā ir valsts, kurā notiek aktīva kardarbība, kur ir destabilizācija, un neviens tā īsti nezina, kā nākotne izskatīsies. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai neskatoties uz to, šis Mīnskas eh, vienošanās koncepcija tiktu saglabāta, lai mainītu viedokli Maskavā citu starpā. Eh, Eiropas Savienībā tas ir Federiks Mogherini uz, uzdevums, bet ar um, mūsu prezidentūru caurvīja sankcijas līdz 16. gada janvārim Eh, un tur, es domāju, nekas nemainīsies, ja vien nenotiks kādas eh, īpašas izmaiņas saistībā ar situāciju, kāda ir pēc Minskas vienošanās. Līdz ar to tas būtu tā īsam ieskatam eh, tas, ko var jums pastāstīt. Tbilisī savukārt biju ļoti pozitīvi pārsteigts, ar kādu iesaistīšanos tiek mēģināts šo asociācijas līgumu īstenot dzīvē, un ir ļoti svarīgi, lai mēs atbalstītu arī Kievu, bija uz robežas. Gruzijā, Dienvidosetī, un tur bija diezgan drūms skats, kādu esam senāk redzējuši arī Eiropā, dzeloņdrātes, kur abās pusēs ir bruņoti spēki, policija. Redzam, ka robežiet šķērsām ciematiem, kur mājas burtiski viena otras nodalīts. Mums, kā Eiropas Savienībai, protams, šādi tā saucamie eh, konflikti nav aizmirstami. Nu, turpināšu franču valodā runāšu par paplašināšanos un īpaši pievērsīšos trīs valstīm - Melnkalnei, e, Serbijai un Turcijai. Tātad kandidātu valstis, ar kurām ir formāli e, uzsāktas sarunas, e, un Eiropas Savienības padomas prezidenta valsts ar šīm valstīm sadarbojas kā tādām. Luksemburga ir atvērta turmākiem, turmākām sadarbības iecerēm kopīgiem projektiem ar šīm te valstīm. Esam gatavi papildu pūles ieguldīt, salīdzinot ar līdzinējiem procesiem. Tas ļaus kandidātu valstīm labāk izprast to, kā procesi notiek pie mums, kā iekšlietu tieslietu formāts darbojas. Tātad tas būs jūlija beigās 22, 23, 24. arī Gimniha grupa ir gatava pieņemt viesus, eh, lai šo te valstu eh, pārstāvji varētu dažādos līmeņos, atbilstīgos līmeņos dērte, eh, iepazīties ar mūsu darbību. Turcija Melnkalne, šeit ir atvērtas jau noteiktas sarunas sadaļas, tās būs aicinātas EPSCO sanāksmē piedalīties parīt Luksemburgā. Runājam priekšlietām, tiesli, tieslietām par uh, Uh, Rietumu Balkāniem. Šeit uh, decembrī Sarajevā būs tikšanās. 15. gads ir bijis um, bagāts uh, ar dažādiem sastarpējiem, divpusēji, daudzpusējiem pasākumiem mūsu un kandidātu valstu starpā, um, piedaloties arī ANO pārstājiem. NATO ministri tiksies decembra sākumā osta eh, formāts eh, Belgradā, eh, tikšanās Pārīzē, Pasaules tirdzniecības organizācijas sanāksmē būs aicināti arī šo valstu pārstāvi PTO sanāksmēs. Tā kā, lūk, plaši iesaistām mūsu kandidātu valstu draugus starptautiskajā apritē. Mēs neaizmirstam mūsu draugus, mūsu kaimiņus, 2003. Eh, gadā bija samits eh, Salonikos, eh, kur tika īpaša, īpaša formāts iedibināts sadarbībai ar Balkānu reģionu. Un šeit Eiropas Savienībai un kandidātu valstīm ir plašs ikdienas darbs arī darāms, reizēm nepateicīgs darbs, bet tikai tā mēs spēsim iet uz priekšu. Vērtējot katru kandidātu valsti pēc tās eh, individuālajiem nopelniem. Eh, šis iestāšanās process turpinās eh, reformu pa reformai, pa, pa ķieģelītiem vien būvējot pilsoņu pārticību, tiesiskumu šai valstīs. Un Luksemburga darīs visu, lai iespēju robežās sakmētu un pātrinātu šos procesus, aicinot piedalīties visas 28 Eiropas Savienības valstis mūsu centienos. 14. Mm, oktobrī nāksim klajā ar atjauninātu šo te mm, projektu paketi, kas ļaus tādā pārskatāmākā veidā gūt priekšstatu par reformu procesu kandidātu valstīs. Prezidentūra ir gandarīta par šo jauno reformu vērtēšanas metodi, kas noteikti noderēs arī turpmāk dažādas paplašināšanās procesus virzot. Ārlietu padome to apstiprinās 15. decembrī. Tāpat arī labi apzinos, cik būtiski turpināt starp parlamentu dialogu, lai mm, ievestu dzīvību un dinamiku mūsu attiecībās. Šai ziņā mm, Luksemburga darīs visu, lai uh, Eh, Eiropas parlamenta eh, un Serbijas eh, starpparlamentārā komiteja sekmīgi noritētu ar Turciju vēlāk oktobrī un ar Melnkalni novembra nogalē. Nu, pa valstīm, ko vēl varu piebilst, Melnkalne pamatiesību ievērošana, likuma vāra, vāras nostiprināšana ir Eiropas projekta sirds un tas To ņem vērā arī Melnkalne, reformējot savu ties, tieslietu sistēmu, pamattiesību sistēmu. Ir mm, tātad jau šī valsts pieteikusies jaunas sarunas sadaļas atvēršanai, un Luksemburga to ir gatava arī darīt, oficiāli apliecināt gaidāmā sanāksmē Podgoricā un būs ļoti svarīgi, lai šī dinamika tiktu, nu tā teikt, iecementēta mūsu, mūsu attiecību turpmākajā uh, trajektorijā uh, uz rīcības plāna pamata. Mēs esam gatavi darīt visu, lai uh, notiktu progress tajās četrās sadaļās, kas tika atvērtas Latvijas prezidentūras laikā, un mūsu prezidēšanas laikā tiktu atvērtas turpmākas sadaļas, jo vēl kopā 20 ir neatvērtas. Un Mm, protams, protams, šeit būs nepieciešama vienbalsība mūsu pusē, lai tam dotu zaļo gaismu. Un šajās valstīs eh, tiktu nostiprināts tiesiskums un likuma vara. Tāpat arī eh, šobrīd vēlos izmantot, lai eh, īpaši pasvītrotu mm, pašu melnkalniešu nedalīto atbalstu šiem reformu centieniem Eh, tā, to dala kā šīs valsts vāra tā tauta, par ko īpaši prieks. Mūsuprāt, eh, turpmāks, eh, turpmāk demokratizācija noteikti nāktu par labu arī Serbijai, konkrētās sarunas sadaļās, taisnīguma, brīvības un drošības joma. Šeit grasāmies atvērt sadaļas šķiet oktobra nogalē. Um, Tāpat arī vēlamies, lai turpinātos dialogs ar Belgradu un Prištinu, lai notiktu attiecību normalizācija. Tāpat arī prezidentūra cer, ka pavisam drīz jau varēsim atvērt citas sarunas sadaļas, ja ne mūsu, tad nākamās prezidentūras laikā. Un padomē esam gatavi rīkot visas nepieciešamās sarunas un lai tiktu panākts vienprātīgs atbalsts, vienprāt, vienbalsīga izpratne. Uh, tostarp arī par eh, finanšu kontrolas jautājumiem. Ceru, ka šeit tiks ātri panāks progress, bet, nu, eh, mēs eh, nedrīkstam mērīt mūsu sarunu sekmes tikai vienīgi pēc atvērto vai, vai noslēgto saru, sadaļu skaita. Jā, vērtējumam ir jābūt tādam dziļākam, objektīvākam, jāskatās uz reālo progresu Mm, cik tālu eh, Serbija ir spējusi pārņemt eh, mūsu standartus, eh, mūsu vērtības. Un, protams, raudzīsimies uz to, kas notiek Serbijas-Kosovas attiecībā, kā Serbija, kādas attiecības veido ar saviem kaimiņiem. No tā lielā mērā būs atkarīgs mūsu vērtējums par šo valsti. Stabilizācijas un asociācijas padome, es e Serbijas Eh, attiecībās eh, grasās tikties gada nogalē. Datums vēl nav apstiprināts. Tālāk par 7. jūniju vēlēšanām Turcijā. Eh, mēs joprojām gaidām, kad tiks apstiprināta jaunā Turcijas valdība. Tuvākajās dienās šim lēmumam vajadzētu izskanēt. Un esam gatavi konstruktīvi, pragmatiski tālāk veidot mūsu attiecības ar šo nozīmīgo valsti un lai labāk iepazītu mūsu partners e, šajā strateģiski nozīmīgajā un e, dinamiskajā sarežģītajā reģionā, prezidentūra ir lēmusi, ka organizēs e, īpašu misijas braucienu uz šo valsti septembrī. Tālāk par iestāšanās procesu. Nu, tas turpinās. Esam Mm, panākuši zināmu tādu tempa kāpinājumu eh, attiecībās ar Turciju. Mm, ir atsākušās apakškomiteja tikšanās, kas eh, eh, trīs, trīs gadus kaut kā bija, bija, bija pamestas novārtā. 17. sādaļa ekonomiskā monetārā politika tiks virzīta jau tuvākajos mēnešos Eiropas Savienībai ir jābūt kā, kā tādam piemēram, kā tādam atsaucas līmenim Turcijas priekšā, Turcijas vērtē, eh, un šai ziņā mums ir jābūt priekšzīmīgiem. Luksemburgas eh, prezidentūra tāpat arī no sirds eh, sveic to, ka ir 15. mājā atsākušās sarunas par Kipras šī, tā, šī tā situācijas risinājumu ar Turcijas līdzdalību. Un ir ļoti svarīgi, lai visas iesaistītās puses konstruktīvi piedalītos šajās sārunās ar tādiem patiesiem, īstiem centieniem, jo tas ir kā mūsu, tā Turcijas interesēs. Prezidentūra mm, ir gatava turpināt iepriekšējo prezidentūru iesākto vīzu liberalizācijas lietās, muitas savienības modernizācijas lietās un jautājumos. Un ceram, esam pilnīgi pārliecināti, ka šo procesu arī mūsu pēcteči pārņems. Uh, šeit uh, Eiropas Savienības Turcijas attiecībām ir milzīgs potenciāls, attīstības potenciāls bet, nu, jāteic, ka ar Serbiju un jo īpaši Mankalni rezultāti ir daudz konkrētāki. Ehm, un Luksemburga eh, tagad rādīsies, eh, kādi turpmākie soļi būtu spērami, lai nezaudētu laiku, dinamiku. Mm, ir eh, šai nolūkā nepieciešama cieša regulāra saziņa starp padomi un parlamentu ehm, un valstu arī eh, tātad eh, parlamentiem, parlamentu augstpalātām, lai vajadzības gadījumā dotu savu akceptu, savu sveitību eh, un turpmākiem, tur, turpmākai sadarbības attīstīšanai. Tā kā, lūk, priekšsēdētāji, paldies. Pirms noslēdzu, vēlējos vēl tikai sveikt divus manus senus kolēģus Kukana kungu un arī Vaigela kungu, kā arī Hēla kungu, kas, rekur, jūs esat, kas naktī no 14. un 15. jūlija ir e, ar saviem pūliņiem, ar savu ieguldījumu panākuši e, šo te e, izrāvienu attiecībās ar Maķedoniju, Tātad vecā valdība demisionēja gada nogalē, arī bija pārējais perioda valdība. Tagad 24. aprīlī nākamgad būs jaunas vēlēšanas. Ir ļoti svarīgi, lai ar jūsu palīdzību mūsu, mūsu dargie draugi Melnkalne progresētu. Paldies! Paldies! Hauit kungs vēlas izteikties, lūdzu. Congratulations! Tiešām apsveicu, dārgie kolēģi! Mm, Skopjē lielas lietas notikušas, kukans arī tepat ir, saka Broka kungs. Havita kungs, mēs, kāpēc mēs šeit īsti esam sapulcējušies? Tas nav skaidrs. Eh, šīs sarunas tur turpinājās līdz, līdz uh, eh, melnai naktī. Un jūs pats to norādījāt, kā, ka šī situācija eh, bija saspringta, tiešām ļoti drūma Maķedonijā. Šis uzdevums šķita gandrīz vai nepaveicams. Gluži pārcilvēciskas pūles bija nepieciešams, lai atjaunotu šo uh, sagrauto sastarpējo uzticēšanos politisko partiju starpā. Tur bija pārcilvēciski, diplomātiski poliņi nepieciešami kolēģim Hānam. Vēlos uh, pateikties par viņu ieguldījumu. Un šeit ir noteikti jā, no, jāizdara secinājumi uh, par to, ka pazemība, diplomātija, spēja darīt brīnumus. Mums tur šķiet bija piecas dienas, mēģinot samierināt uh, šos uh, strīdniekus un uh, iespēja, ka tas viss, tā teikt, turēsies kopā, nu, nav vēl garantētas, ir jāsargā šī, šī, šī trauslā vienošanās, šis trauslais rezultāts. Esam spējuši šo visu vezumu pavilkt bešķīt nost no kraujas bezdebeņa malas, bet, nu, tas, tas, kuru katru brīdi var iegāzties tur atkal iekšā, un eh, tas ir, tas noteikti būtu jā, jādara zināms mūsu vēstniekiem Skopjē, eh, un tas viss jākoordinē ar, ar mūsu, mūsu ministriem, kas tiekas padomas formātā. Mm, tie, kas varbūt ne, nezina īsti, par ko īsti ir, ir runa, tā tad eh, bija teroristu uzbrukums, kas, kas šķiet bija vērts pret kādu etnisku grupu. 30 eh, cilvēki tika nogalināti, iespējams kļūdos. Eh, bija apšaude, šaudīšanās veselas diennakts garumā, tātad eh, daudz upuru. Un, un nu, valsts gandrīz tika ie, ie, ie, iegāsta haosā. Uh, un mūsu pārstāvi Hāna kungs tiekoties ar politiskajām partijām Skopjē, runājoties ar medijiem, norādīja, ka šeit noteikti ir nepieciešams arī kāds cēls žests no Grieķijas puses, lai procesu izkustinātu. Tas bija tiešām pamatots, pamatots lūgums. Um, mēs lielā mērā esam atbildīgi par, par šo pārmaiņu procesu, kas tur ir sācies, un to prezidentūras ir uzsvērušas atkal un atkal. Mm, un mēs tagad nedrīkstam atstāt pašplūsmā šai procesu, esam pārāk iesaistīti tajā visā, un komisijai ir jādara viss nepieciešamais, lai, lai mūsu saistības un solījumi šim reģionam materializētos. Vēl par Turciju. Uh, Eh, nebūšu pirmais, kurš, kurš sacīs, ka vēlēšanas pašas par sevi nav labi vai vērtējums kā labas vai kā sliktas. Vienkārši, eh, nu tā, tā vērojot procesus, jāteic, ka situācija ir kļuvusi tāda neskaidrāka, mainīgāka. Um, nu, kurdu partija ir, ir tā teikt izspēlējusi tādu, tādu kārti, kas ir, ir, ir, ir um, sašķobījis visu, visu to galdu, uz kura šī spēle notiek. Eh, etniskais moments ir Turcijas politikā kļuvis noteicošāks un jāsako procesiem Turcijā daudz rūpīgāk. Un vēl par Balkāniem runājot, eh, no šis destabilizācijas risks eh, pieaug dažādu austrumu, tuvāku, tālāku kaimiņu uh, tur, tur tāda pozicionēšanās kļūst redzamāka šai reģionā. Mums jau savulaik šķita, ka šis reģions ir neatgriezeniski nostājies uz Eiropas ceļa, bet, nu, tas vairs nav uh, tik viennozīmīgi. Pagājuši pāris gadi, paies vēl pāris, un, un situācija var mainīties neatgriezeniski, un sākotnējā Eiropas perspektīva var, var izrādīties pagaisusi. Un nevēlos sēdēt šeit, šajā namā, un pēc, pēc trim gadiem ar nožēlu konstatēt, ka šīs valsts ir uzgriezušas muguru Eiropai. Mums ir jārīkojas tagad un šobrīd, lai, šo risku, eh, lai šis risks eh, nematerializētos. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, saka Kukan kungs. Sveic šeit arī Aselborna kungu. Man Žants Aselborns ir e, dzīves piemērs e, ilgtspējīgai stabilitātei un uzticēšanai. Tie nav tikai tukši vārdi, es jūs pazīstu jau sen, un es uzskatu, ka Eiropas Savienība tiešām ir laimīga, ka šobrīd e, prezidentūras grožus savās rokās ņem Luksemburga. Uh, Mums ir nepieciešama stabilitāte šajos Eiropai tik grūtajos laikos. Un eh, uzskatiet to nevis tikai un vienīgi par komplementu, bet arī par tādas lielākas atbildības nastas uzlikšanu. Visi skatās uz Luksemburgas prezidentūru ar cerībām, ar cerībām par to, ka Eiropai tik ļoti nepieciešamais progress radīsies tieši jūsu prezidentūras laikā. Par Maķedoniju. Vēlējos arī pateikt, ka tas vairāk ir brīnums nekā likumsakarība, ka mums izdevās panākt vienošanos, bet vienošanās pati par sevi vēl nav viss. Tās īstenošana dzīvē arī būs grūta. Un mums noteikti vajadzēs sīk sekot līdz tam, kā šī līguma īstenošana noritēs. Jūs savos ievadvārdos eh, runājāt par Balkānu reģionu Un mani priecē tas, ka jūs eh, Eiropas Savienības paplašināšanās procesā nākotnē redzat eh, arī Rietumbalkānu valstis, mums tātad eh, Melnkalna, Serbija. Jūs esat optimists, un optimismam ir nepieciešama argumenti. Tomēr es uzskatu, ka šim reģionam ir nepieciešama Eiropas apņemšanās ka mēs vēlamies tos redzēt mūsu saimē, bet mēs nevaram dot nekādas atlaides. Un ja šīs valsts tiešām darīs to, ko no tām prasa dažādi līgumi, tad eh, tās būs mūsu vidū. Bet novēl jums visu to labāko jūsu darbā. Lai jums veicas! Thank you, Chair. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, saka Fatīgas kundze. Afelborn kungs sveicināt mūsu komitejas sēdē un sveicināt arī Luksemburgas prezidentūrai uzņemoties paplašināšanu, uzņemoties eh, prezidentūras grožus. Par paplašināšanos. Pagājušā gadā pēc eh, šī sasaukuma darba sākšanās eh, bija tāda negatīva piegarša visam, kas e, bija saistīts ar paplašināšanos tuvākajos piecos gados. Šķiet tomēr, ka jūsu attieksme pret paplašināšanos nav tik strikta. Otrs, e, varbūt jūs varētu pieminēt jūsu domas par e, pēdējo diplomātiskajā lomā panākto Serbijas aspektā. Tātad eh, drošības padoms lēmums par Srebrenicu ir izgāzies. Un no juridiskā viedokļa raugoties, šeit ir problēma. Well, thank you very much. Paldies. Saka Paitkungs. Un es esmu priecīgs, ka Aselborma kungs joprojām strādā Eiropas Savienības vārdā, un es zinu, ka jums šī ir jau otrā prezidentūra. Jums kā ārlietu ministram. Bet man ir divi jautājumi, vai vēlties uzskatīt tos par kom eh, komentāriem. Pirmais jautājums, kas notika pagājušajā vasarā, MH17 Ukrainā notriektā lidmašīna. Joprojām notiek eh, šās notriekšanas izmeklēšana, bet eh, visiem jau vairāk vai mazāk ir skaidrs, kurš ir vainīgais. Un eh, visticamākais, ka izmeklēšanas rezultāti tiks publiskot arī jūsu prezidentūras laikā. Un ar šo saistīts mans jautājums. Vai šī izmeklēšana sniegs konkrētas atbildes, kurš šīs ir vainīgais? kurš būtu saucams pie atbildības šajā traģēdijā. Ja būs zināms, ko Eiropas Savienībai un visām tās dalību valstīm vajadzētu darīt, reaģējot uz vainīgā nosaukšanu vārdā. Mans otrs jautājums. Luksemburga savas prezidentūras programmā ir minējusi, ka viens no jūsu mērķiem ir stiprināt Eiropas Savienības kā spēlētāja lomu globālajā arēnā. Uh, Un tad jautājums par Eiropas Savienības pārstāvniecībām un vēstniecībām visā pasaulē. Kā jūs domājat attīstīties šajā aspektā? Un, protams, neatrisinātais jautājums - konsulārā palīdzība lielu krīžu situācijās visā pasaulē vai šī konsulārā funkcija varētu tikt eh, klāt pievienota Eiropas Savienības pārstāvniecībām. Paldies! Dank, Paldies, priekšsarētāji kungs, eh, Aselbom kungs, eh, arī no manis novēlējumi jums, lai jums veicas prezidentūrā. Paldies arī par darbu programmu, ar kur iepazīstinājāt. Es vēlētos atgriezties pie jūsu izteikumu sākuma daļas, kad jūs runājat par Ukrainu. Un jūs arī pats nesen tur bijāt. Runājat par tieslietu reformas, par korupcijas problēmām, satversmes eh, reformām. Tas atkal tika pieminēts un mēs dzirdam e, to, jā, mēs pie tā strādāsim, mēs zinām, ka tas ir svarīgi, bet, nu, tas viss jau vēl kas gadiem ilgi. Bet šai kopsakarē es vēlētos citu jautājumu uzdot, ņemot vērā e, par, ņemot vērā parāda apjomu. Kāds ir saruna progress? Vai tas jūsuprāt ir uh, svarīgi to problēmu kontekstā, par kuru jūs runājat, tā skaitā korupcijas jautājums. Un kopējā kontekstā ar Grieķijas jautājumu, kur dalība valsts eh, arī ir ļoti lielās problēmās nonākusi. Un vai nav tā, ka Ukrainas situācijā mēs tomēr ar citu mērauklu mēram? Paldies! Thank you, Chair. And, uh... Paldies, priekšsēdētā kungs, un eh, paldies, ministrs kungs. Es sēžu šeit. Atvainojos, ka kavējos, bet piedalījos eh, savā pirmajā trialogu sanāksmē un, protams, eh, nevēlējos to kavēt. Man ir vairāk jautājumu, bet mēs jau tikāmies vakar un mani jautājumi nebūs jums pārsteigums. Kāda ir Luksemburgas plāni Kosovas sakarībā? Un Kosovas um, nostāšanās uz tādu stabilizācijas ceļu. Šis stabilizācijas nolīkums šobrīd ir tā kā iesaldēts, un vai jums šķiet, ka līdz jūsu prezidentūras beigām kaut kas pavirzīsies uz priekšu? Un Euleks jautājums arī saistībā ar Kosovu, jo ātrāk tas tiks atrisināts, jo labāk visiem. Un visbeidzot. šķiet, ka ir parādījusies iespēja atrasināt arī Kipras jautājumu. Un vai jums šķiet, ka Eiropas Savienībai būtu aktīva loma spēlējuma šo jautājumu e, eh, sakārtošanā, un ja jā, tad kāda? Paldies! Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, pour être là. Paldies, eh, paldies eh, ministra kungam par to, ka atradāt laiku, lai ierastos pie mums. Um, man ir pāris jautājumi, jūs pieskārāties Ukrainai, un es vēlētos uh, uzzināt, lūko, kā jūs vērtējat uh, Sakašvilī kunga nozīmēšanu uh, Odesas apgabala gubernatora amatā. Nu, Sakašvili ir pretrunīgs personāžs pateicoties savai kādreizējai rīcībai. Uh, Eh, kaut arī ir paveicis daudz ko pozitīvu. Tāpat arī eh, par paplašināšanos runājot, vēlētos no jums eh, pāris vārdos dzirdēt jūs vērtējumu par Bosniju. Par tām jukām, kas izcēlās Srebrenicas slaktiņa piemiņas pasākumā. Uh, vai eh, tas, jūsuprāt, eh, radīs kādas sekas, vai tam būtu jā, jā, jā, jārada kādas sekas eh, attiecībās starp Bosniju un mums, vai Bosniju un Serbiju, un vispārīgākos vilcienos, kā jūs saredzat šo pusgadu jūsu mandātu. Atcerēsimies, ka Junkera kungs savu mandātu pirmajās dienās uh, Uh, uzstāja, ka sarunas tiks turpinātas, mm, bet uh, šī sasaukuma laikā, lūk, uh, paplašināšanās nenotikšot. Vai varat apliecināt Junkera kunga pozīciju, ka tā joprojām ir spēkā, vai arī varat norādīt uz kādām pārmaiņām, kas šai pozīcijai ir bijušas? Mm, jūs runājāt par procesa, procesu intensifikāciju, nu, cik tālu jums tas izdosies? Šādi lūk būtu mani jautājumi. Jā, paldies. Attiecībā uz jūsu minēto, es, tur ir sadarbības starp Odets un Venēcijas eh, reģionu, un eh, labi, ka tur ir neizšķir šobrīd attiecībās, tā teikt. Tālāk Austrevičus kungs. <laughs> Thank you, Chair. I'm happy Vilnius was not mentioned. Es uh, priecājos, ka Viļņa netika pieminēta kā kandidāta pilsēta sāka švilu uzturēšanai. Bet, eh, ministra kungs, tiešām eh, Luksemburgā neviens nevar mācīt, kā vadīt prezidentūru. Tā ir jūsu 12. Un es zinu, ka jūs esat ļoti pieredzējusi prezidentūras valsts, un es jums novēlu visu to labāko šajā darbā. Eiropas Savienība ir pelnījusi gudrus, grožus, stratēģiju un arī vīziju. Pirmais jautājums, ja varbūt komentārs notiekošās sarunas par TTIP. Ļoti svarīgas sarunas, ļoti svarīgs dokuments, un eh, daudzas politiskās grupas šīs sarunas un to iespējamo iznākumu atbalsta. Bet eh, bez TTIP vēlējos jums uzdot jautājumu, vai ir domas, kā citādi stiprināt sadarbības pār okeāna, ar okeāna otru pusi. Tātad ASV un Eiropas Savienībai vajadzētu sadarboties ciešāk. Un domāju, pēd, pienācis pēdējais brīdis, lai stiprinātu mūsu sadarbību un saites, jo mēs esam divi lielākie rietumu sabiedrotie. Otrs augstā pārstāva Mogarīnī nāca klajā ar savu veidu stratēģiju, kā cīnīties pret propagandu, jo Augstā pārstāve, protams, vēlas stiprināt kā administratīvo spēju, tā arī šā jautājuma politisko izpratni. Un tomēr e, dokumentā galvenais uzsvars ir likts uz austrumu partnerību. Manuprāt, propaganda ir viens no spēcīgākajiem ārējās politikas instrumentiem, kurus e, parasti izmanto tieši Krievu plašsaziņas līdzekļi pret rietumu sabiedrību. Un eh, mums ir eh, sava veida pretestība pret šo vārdu propaganda. Es domāju, ka mums galvenokārt vajadzētu palīdzēt ne tik daudz austrumu partneriem, bet gan mums pašiem, jo mēs vēl neesam sapratuši, kā pret mums vērstā propaganda darbojas un darbosies vēl spērtī, spēcīgāk. Tātad, vai jūs domājat, ka mums vajadzētu labāk sadarboties un ko vajadzētu konkrēti darīt? Dank, eh, merci pour le président. Paldies. Nu tad eh, par visu pēc kārtas, eh, bet tomēr atbildēšu selektīvi. Man jādodas uz Gvijānu lidmašīnas reiss ir viens vienīgs, nevaru gaidīt nākamo, kas tur pēc kāda brīsniņa izlidot, tāpēc atvainojos, ka nevaru pie jums uzkavēties ilgāk. Par tētipu. Vakar piedalījos Inte komitejas sanāksmē divas stundas spriedām par tētipu, paudu savu viedokli. Šis jautājums ir un paliek ļoti tāds pretrunīgs ne tikai šeit parlamenta sienās, bet arī plašāk vispār. Manā ieskatā jautājums ir par to, vai mēs spēsim vienoties par jaunas paudzes STS. Tas varētu būt tas ceļš, pa kuru jāiet, kur ir lielākais panākuma potenciāls. Un es pilnībā uzticos parlamentam, Eiropas parlamentam. Jūs esat ārkārtīgi interesēti, lai šīs sarunas noritētu taisnīgi, godīgi un sekmīgi, lai padome un komisija rīkotos šajās sarunās atbilstoši savam mandātam. Lai beigās mēs varētu roku liekot uz sirds sacīt attiecīgi jā vai nē. Prezidents Obama ir tātad izveidojuši šo tā Trade Promotion Authority, mm, kas tad, mm, esmu pilnīgi pārliecināts, mm, tiksies arī ar jums. Ir deviņas komisijas, apakškomisijas, kas tur eh, risina atsevišķus jautājumus. Un domāju, ka rezultāts būs labs. Eh, ja runājam tieši par parlamenta iesaistu šajā procesā, priekšsētājs jau minēja, ka tā tad, uh, nu, ir uh, tikos panākt šī lielā vienošanās uh, ar Irānu, un tas ir spošs piemērs daudzpusējai arī transatlantiskai tajā starpā sadarbībai, ka mēs spējam sadarboties šeit, tātad arī šeit daudzpusējā formātā konstruktīvi piedalījās Krievija, un ir panākta vēsturiska nozīmīga vienošanās um, pasauli, mi, miera vārdā visā pasaulē. Par Sakašvili kungu, nu, priekšstādātājs jau izteicās, esot Tbilisi, nu, šķiet, ka tur ir eh, joprojām pretrunīgs vērtējums. Nu, par, par Sakašvili eh, derīgumu eh, Ukrainas kontekstā, nu, neesmu pre prezidents Porošenko, viņš noteikti zina labāk, kāds cilvēks ir nepieciešams adresai, var tikai vēlēt uh, veiksmi un panākumus. Pār Srebrenica, Bosniju teikšu tikai to, ka televīzijā redzēju, kas tur, kas tur notika, kā jau visi eh, ārlietu ministri. Tātad, tātad pirms pāris mēnešiem Vučičs, Bosnijas pārstāvis, bija šeit Briselē viņa nu, izturēšanās, viņa maniera. Nu, varbūt nebija nu, priekšzīmīga, teiksim tā. Nesauksim to par tādu provocējošu attieksmi. Bet, nu, Vučičs. Uh, eh, gatavojoties sanāksmēji Belgradā, ir, ir tāds pielaidīgāks, eh, un mums eh, šeit Eiropas Savienībā interesē viens. Vai eh, tas, kas 2003. gadā Salonikos tika lemts ar, ar visu valstu pārstāvi piedalīšanos, vai tas kaut kādā veidā tiks turpināts, tiks īstenots, un no savas puses esam gatavi turpināt sarunas, atbalstīt sarunas, ar Prištinu. Tas, lūk, ir, ir uh, izšķirošais Serbijas ceļā uz Eiropu. Ja runājam par Kosovu vēl un Kipru, jūs par, ši, par šīm valstīm izteicāties ar Kosovu ir stabilizācijas un asociācijas uh, pakts, tas vēl nav parakstīts, uh, darbs notiek un ceru, ka jau tuvākajā laikā, vēl Luksemburgas prezidentūras laikā, būs rezultāti. Par Kipru tiku uzaicināts kā prezidentūras pārstāvis uz Kipru. Mm, un vērtēju situāciju kā Kipras dienvidu galā, tā tā ziemeļu galā. Un skaidri paudu uh, mūsu nostāju, proti nedalīts atbalsts uh, sarunu procesam, uh, izlīguma procesam. Ir pagājuši desmit gadi kopš mūsu iepriekšējās prezidentūras, es to labi atceros, kad jau nu bijām par mata tiesu no, no, no tādas pamatvienošanās parakstīšanas. Nu, tas ir noticis. Ab, abi šie uh, valstiskie veidojumi, grie, grieķu kipriešu un turku kiprieši to, šo veidojumu vadītāji personā ir, ir, ir pasnieguši viens otram roku sarunām par Ukrainu, Ukrainas cīņu ar korupciju, par konstitucionālo reformu šai valstī, par tieslietu sistēmas reformu. Nedrīkstam aizmirst to, ka šī valsts šīs valsts teritorijā ir noticis eh, bais militārs konflikts, tas tur joprojām notiek. Nedrīkstam to aizmirst, ka šai valstī notiek kara darbība. Tāpēc mums ir visādā ziņā jāturpina aicināt parlaments uh, Kijevā, uh, Ukrainas politiskās aprindas iet uz priekšu. Ja mēs vēlamies, uh, lai būtu kādas pārmaiņas, tad ir jārīkojas pašai, pašai Kijevai, jāīsteno šīs reformas, šie vislabie nodomi un solījumi. Nezinu jaunākos pavērsienus, kādi tie ir šai valstī. Todien, kad bija Kijevā, šķiet bija panākt, tika panākt vienošanās ar Startautisko valūtas fondu, un nepārprotami startautiskā finanšu palīdzība šai valstī ir nepieciešama valsts ir ļoti skumjā stāvoklī. Un mums ir jāapzinās, jāatzīst, ka stabilizācijas panākšana šai valstī nav tāds eh, bezmaksas prieks. Un tālāk tiešām eh, prieks eh, par kolēģiem ārlietu ministriem Eh, arī daudzas no jums eh, redzēt šeit, eh, tiešām liels prieks un urmas, tas, ko tu prasīji, jāteic, ka pirmdien Nīderlandes ārlietu ministrs bija Ņujorkā, ANO drošības padomē, un runāja par šo izmeklēšanu, MH17 izmeklēšanu, ka tā noteikti būtu jāveic neatkarīgai starptautiskai struktūrai, uh, Eh, starptautiskai aviācijas organizācijai ir eh, līdz šim šis pienākums bijis uzticēts, un es nešaubos, ka eh, tiks panākts rezultāts. Nu, varam šobrīd tikai minēt, kāds tas izskatīsies. Man nav tiesību te kaut ko kādam teikt priekšā vai aizteikties kādam priekšā. Nīderlanda cer, cer, ka vainīgie tiks saukti vārdā bet nekādā ziņā nevēlos eh, tagad jau izteikt kaut kādus minējumus, kaut kādas apsaudzības eh, par šo šaušalīgo noziegumu. Bet tāpat kā visi, visi pasaules eh, pilsoņi, kā jebkurš cilvēks, es ceru, ka un paļaujos, ka taisnīgums triumfēs konsulāra eh, līmenī, nu, šī saruna ir eh, tikus risināta jau gadus desmit. Vēl nav eh, panākta tāda vienota izpratne. Ceru, ka ārējās darbības dienests spēs nodrošināt konsulāro atbalstu Eiropas Savienības pilsoņiem nākotnē ka neatkārtosies pagātnes eh, kļūdas. Nu, šeit jārunā arī par mentalitāti eh, mūsu, mūsu tādu, tādiem iesikstējušiem ieradumiem vai priekšstatiem. Mums ir jāspēj prasīt no ārējās darbības dienesta mm, tāda patiesa stāvēšana mūsu interesēs, lai uh, konsulāras dabas problēmas tiešām tiktu risināts, ir īpaši ārkārtas situācijās. Tā, kas tad vēl? Anna uh, Fatīga vaicāja uzdeva jautājumu par Serbiju vispār. Nu, tikos ar iekšlietu ministru iekšlietu tieslietu ministru padomes kuluāros. Un vienojāmies par to, ka ir jāiet uz tādu ciešāku sazobi, harmonizāciju um, dažādu ārpolitisku iestrāžu līmenī. Serbija šobrīd Serbijā 60% eh, atbalsta šo pozīciju, nu ir jāstrādā, lai šis atbalsts būtu plašāks. Tālāk, jā, Eduard, paldies par komplimentu. Esmu optimists. Un neskatoties uz visām tām problēmām un sarežģījumiem Balkānos, ir daudz kas pozitīvs, ko varam atzīmēt. Un esmu pārliecināts, ka Prištīnas un Belgradas dialogs eh, novedīs pie konkrētiem rezultātiem. Un šī iniciatīva, Bosnijas Hercegovinas iniciatīva ar Vācu un, un Britu iesaisti uh, kalpos kā tāds katalizators tā, turpmākam pro, progresam. Un arī Bosn, tātad eh, Bosnija un Hercegovina būs vienota valsts, nevis kā, kā tāda eh, neskaidra teritorija, kur kaut kā mēģina sadzīvot eh, tautas un, un reliģijas. Un to tad arī norādīja Un, ja runājam par Maķedoniju, nu tad tiešām cepuri nost kolēģi jūsu priekšā. Eh, īpaši paldies Hāna kungam, komisijas pārstāvim. Eh, viņiem gāja smagi. Piecas dienas ilga šīs sarunas. Nelaime ir tāda, ka mūsu prezidentūras laikā mums ir jāatrod veids, kā, kā uzrunāt grieķus nedrīkst eh, pieļaut to, ka kandidātu valsts ir, ir, ir šādā, uh, Eiropas Savienības kandidātu valsts ir šādā neskaidrā statusā. Nu, tas nav atkarīgs no manis. Uh, ir pienācis laiks Grieķijai pašai esot pilnīgi atšķirīgā situācijā tagad uh, koriģēt savu pozīciju. Eh, Skopja ir, ir izdarījusi eh, ļoti daudz ko un, un tagad arī citām pusēm iesaistītajām nāktos eh, rīkoties, jo ir, ir nu, nepiedodami tas, kas ir, ir vilcies gadu garumā, šāda neskaidra, riskanta situācija. Ja Eiropa spētu uh, tā viennozīmīgi, viennozīmīgu nepārprotamu pozīciju ieņemt vienotu pozīciju, tad progress būtu daudz sekmīgāks. Paldies par šo jūsu iniciatīvu, cerams, ka tā vainagosies panākumiem. Paldies! Liels paldies, Žan, par šo izklāstu, novēlu patīkamu ceļu un ceru tev labā veselībā atkal šeit satikt. Ja, komm, jetzt Punkt, was ist das? Ejam tālāk, kas mums ir nākamais darba kārtības punkts. Framework Agreement Comprehensive Partnership and Cooperation with Visaptvarošās uh, eh, līgums uh, starp Eiropas Savienību un Vietnamas Sociālisko Republiku. Barbara Lohbīlera. Paldies par attiecībā uz pamatnolīgumu par visaptrošo partnerību ar Vietnamu. Pēc 25 eh, gadiem tiek atjaunos diplomatiskās eh, attiecības eh, starp Vietnamu un Eiropas Savienību. Saraks attiecības tiek atjaunots jau pirms trim gadiem, bet stāsies spēkā šis līgums tikai tad, kad parlaments būs devis savu piekrišanu. Tam būs nepieciešami 3 līdz 5 gadi. Vietnama ir veikusi nepieciešamo ratifikācijas procesu 2013. gada novembrī jau. Tas, ka mums Eiropas pusē bija tik eh, ļoti ilgs laiks eh, nepieciešams ratifikācijai šai partnervalstī, nav īsti saprotams. Un varbūt tad mums vajadzētu pārunāt ar augsto pārstāvu Mogherīnī šo situāciju igadējā ziņojumā par ārpolitiku un drošības politiku, jo tas neskar tikai šo vienošanos, bet šāda veida vienošanās kopumā. Pamatnolīgums eh, par partnerību ar Vietnamu veidoja ietveru attiecībām ar Vietnamu. Bez tā kopš 2012. gada turpinās sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu Pie tā strādā kolēģi no Inta komisijas, komitejas, atvainojos. Šis pamatnolīgums ietver pirmajā pāntā arī cilvēktiesību klauzulu un 57. pāntā eh, tiek norādīts, ka pārkāpjot cilvēktiesību klauzulu var tikt īstenot atsevišķu pasākumu. Lai panāktu saskaņotības ar abiem līgumiem, ir svarīgi, lai brīvās tirzniecības līgums būtu saistīts ar pamatnolīgumu, lai cilvēktiesību klauzula būtu spēkā arī attiecībā uz brīvās e, tirzniecības nolīgumu, un es ceru, ka komisija to mums varēs arī apstiprināt. Šajam, š, e, par šo pamatnolīgumu mēs balsosim vienkārši ar jā vai nē kā referente es iesaku atbalstīt šo pamatnolīgumu. Ziņojums pats, par kur mēs šobrīd runājam, detalizēti izskata e, potenciālās iespējas nākotnes attiecībās starp abām pusēm. Šajā ziņojuma priekšlikumā ir e, arī konkrēti atrak, e, aprakstīts diezgan eh, ierobežots jautājumu klāsts, jo bija ierobežojumi un varēja tikai pusi no sākotnēji sarakstītāji iekļaut, līdz ar to veselu virkni tematu vispār bija jāizslēdz un citi ievērojami jāsamazina. Līdz ar to es eh, uzskatu, ka šeit būs iespējas arī grozījumi uzlabot tematu. Pēdējās desmitgadēs Vietnama ir eh, panākusi ievērojami progresu tūkstošgadus attīstības mērķu kontekstā - nabadzības mazināšana, ekonomikas attīstība, sociāls eh, nodrošinājums, nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe. Valsts valdība apzinās, ka E, tas augtā doimoja politika, e, atjaunošanās politika ir radījusi arī e, negatīvu rezultātu veidošanos plaisu starp turīgajiem un nabadzīgajiem, kas paplašinās. Un mums jācīnās pret šādām sekām, līdzīgi arī um, vidas um, jomā. Tāpat ziņojumā ir paustas bažas par zemes uh, atņemšanu, ko veic Vietnams iestādes, brīvības uh, dažādas ir ierobežotas, tā skaitā pulcešanās brīvība. Pēc preses brīvības indeksa Vietnama no 180 vietām ir 175. vietā. Arotbiedrības ir aizliegtas, pēc aplēsēm 650 cilvēku aptuveni ir notiesāti uz nāvi ņemot vērā ievērojamos un ilgstošos cilvēktiesību pārkāpumus, ir vēl jau svarīgāk, lai komisija īstenotu ombuda, Eiropas ombuda prasību arī attiecībā uz līgumu ar Vietnamu un iekļautu cilvēktiesību klauzulu. Es ceru, ka turpmāk sadarbības starp Eiropas Savienību un Vietnamu, pamatojoties uz šo pamatnolīgumu, novedīs pie aktīva dialoga un konkrēta progresa. Uh, ir tīpaši attiecībā uz tiesiskumu, atbildību, kāda ir valdībai un cilvēktiesību ievērošanu. Vietnama ir ANO cilvēktiesību padomas locekle un līdz ar to pati ir ieinteresēta universālā periodiskā pārskata ieteikums īstenot praksē. Tas var novest pie ievērojumiem uzlabojumiem reformās, kas tieši šobrīd tiek plānotas. Eiropas ārējās darbības dienas arī šai kontekstā var sniegt ievērojumu ieguldījumu, piemēram, izveidojot atsevišķu uh, sūdzību mehānismu, ko atsevišķi kopienas vai personas varētu izmantot, piemēram, e, izmantojot dažādas ES programmas, e, kas saistās ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Ziņojumā tiek norādīts, viet, ka Vietnamā ir konstruktīva loma palīdzot eh, atrisināt problemātisko situāciju Dienvidķīnas jūrā. Tāpat arī ir nepieciešama viedokļa apmaiņa starp ED, eh, starp e-, ārējās darbības dienestu un šo komiteju. Paldies! Tiešām liels paldies, priekšstādātāja kungs, saka Prēdas kungs. Arī es eh, vēlos pateikties Lokbīras kundzē par eh, paveikto. Vēlos atzīmēt, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs atbalstītu šādu eh, sadarbības noliegumu ar Vietnamu un lai sāktos tā īstenošana pēc iespējas ātrāk. Šai sakarā mums ir jāpaturprātā, ka tas ir globāls, visaptarošs noliegums kas aptver un nosedz eh, visu mūsu attiecību spektru, eh, to starp ekonomikas, eh, komerclietas, investīcijas, drošības jautājumus. Un man šķiet šai sakarā būtiski pasvīt, pasvītrot atsevišķus šo partnerattiecību aspektus. Pirmkārt, ir jāpanāk reforma īstenošana, ko Lopīlērs kundze gan ir pamatoti uzsver. Uh, Pirmais punkts jau uz, uzsver šai nolīguma tekstā - demokrātija, cilvēktiesības, to ievērošana ir izšķiroši nozīmīga. Otram kārtām šīs valsts salīdzinoši sekmīgā ekonomiskā politika ir bijusi sekmīga, bet tai ir jāspēj savu valsts pārvaldu un varu nodalījumu sekmīgi īstenot. Uh, un tad mēs varēsim runāt par tādiem īstiem, patiesiem šīs valsts sasniegumiem. Eh, tāpat arī eh, vēršanās pret eh, komunistiskās partijas pārstāvjiem, kas šai valstī notiek. Tiesī, tiesiskuma jomā šai, šai valstī varam pārmest daudz ko, reliģisko minoritāšu vajāšanu, kristiešu vajāšanu šai valstī. Logbīlērs kundze vēl Mm, arī norādīja, ka, lūk, mūsu priekšā ir instruments, kas mums ir, kas ir praktiski orientēts un tas arī pragmatiski ir jāīsteno. Eiropas Savienības un Vietnamas attiecības ir mm, formāli ritējušas jau ceturtā uh, gadsimta, un šeit uh, sadarbībā ir jāpāriet jaunā līmenī, jaunā kvalitātē, ne tikai balstoties apusējā ekonomiskā izdevumā, izdevīgumā, uh, kas gan bija visu pārmaiņu sākums, mm, bet arī tas, jo Vietnama ir ļoti dinamiska, strauja augoša valsts, demogrāfiskie rādītāji šai valstī ir ļoti dina, dinamiski un investīciju iespējas un potenciāls šai valstī ir milzīgs un šīs partnerattiecības, tāpat arī brīvās tirniecības nolīgums kalpos kā pamats uh, kvalitatīvi jaunām attiecībām starp mums un šo valsti un arī visu ASEAN reģionu. Un eh, šeit eh, varēsim risināt tādus būtiskus jautājumus kā kiberdrošība, kā kuģošanas drošība reģionālajos ūdeņos par eh, šiem te briestošiem eh, konfliktiem eh, Dienvidķīnas jūrā. Šeit ir ļoti nopietns apdraudējumu risks un potenciāls starptautiskajai tirzniecībai. Un Vietnamu arī ten apdraud Ķīnas muskuļu demonstrēšana šajā reģionā. Un, ja runājam par eh, komunistiskās partijas kongresu, kas gaidāms nākamā gada sākumā, uz tā pleciem gulsies liela atbildība par valsts turpmākā politiskā kursa nospraušanu un koriģēšanu. Vēl, ja runājam par eh, partnerattiecībām, nu šeit ir iespējas mums, eh, nu, šo te atrast šo te spēka plecu, šo ietekmi šajā reģionā, ne tikai šajā valstī vien un panākt uh, globāli nozīmīgus risinājumus, piemēram, kuģošanas drošības lietās, uh, cilvēktiesību aizstāvības lietās visā šai reģionā. Un uh, esmu gatavs arī turpmāk strādāt kopā ar Lokbīlers kundzi un citiem referentiem šo mērķu sasniegšanā. Paldies, priekšstādātāja kungs! Grazie, prezidente. <clears throat> Anch'io sono da. Paldies, priekšsēdētāja kungs saka Betīnīkungs. Arī es eh, piekrītu šeit izskanējušajam viedoklim, ka ziņojums ir veiksmīgs un būtu apgal, eh, atbalstāms eh, proti par to, ka šis līgums ir jānoslēdz. Vietnama ir daudzšķautņaina valsts, kas ir būtiski pavirzījusies uz priekšu savā attīstībā, un šeit es runāju ne tikai par ekonomisko aspektu. Tas attiecās arī uz eh, sociālo dzīvi un uz citiem jautājumiem. Mums ir jāatceras, ka Vietnamai pavisam nesenā pagātnē bija traģiski notikumi. Un, eh, protams, Vietnamai ir jāpiestrādā pie savas konstitūcijas sakārtošanas, un tomēr arī šajā jomā ir notikuši būtiski uzlabojumi. Eh, no vēstures mēs atceramies to, ka, piemēram, Vietnams patreizējā konstitūcija iestājas par eh, konkrētu vērtību saglabāšanu. Un uh, Mēs šajā ziņojumā esam iestrādājuši rekomendācijas un arī prasības, ko Eiropas Savienība no savas puses izvirza Vietnamai. Un, protams, noslēdzot šāda veida līgums un tirzniecības līgums ar valstīm, kuras eh, varbūt vēl nav sasniegušas tādu brīvību un cilvēktiesību līmeni, kādu mēs to vēlētos redzēt, ir svarīgi šīs prasības iekļaut. Bet ja šis nolīgums tiks parakstīts, tad, un mēs ceram, ka tas tiks parakstīts vēl līdz vasaras iestājai, tad cerams, ka gada laikā daudz kas tiks sakārtots. Es uzskatu, ka mums vajadzētu iestāties par šā procesa pātrināšanu. Un Lohbīrels kundze jau pieminēja slēptos, slēptos ak zemūdens akmeņus, kas ir šādā nolīgumā. Es domāju, ka pret visām valstīm, ar kurām slēdzam šāda veida nolīgumus, ir jāizturas vienādi. Pēdējās nedēļas un arī mēnešus Es eh, esmu strādājis pie jautājuma, ko darīt ar Ķīnu, jo arī ar Ķīnu ir jānoslēdz šāds līgums ar Turkmenistānu. Paraugoties uz cilvēktiesībām, uz vidas aizsardzības sakārtotību, tad eh, mēs eh, esam neapskaužamā situācijā un šo valstu valdī, vadītāji neapzinās tās briesmas, kas ir, ja šie jautājumi netiks sakārtoti. Tāpēc eh, es vēlētos ieteikt, mēģinot rast līdzsvaru, tomēr ņemt vērā šos jautājumus. Paldies! Uh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos pateikties referentei par darbu pie šās rezolūcijas, jo šajā rezolūcijā tiešām vispārīgi parādās tās problēmas cilvēktiesību jautājumos, ar kuriem Vietnam saskarās. Vietnam ir iestājusies starptautiskajā tirsniecības organizācijā, un tomēr komunist, tās komunistiskā valdība nespēja īstenot būtiskas sociālistiskās reformas. Tajā skaitā daudzas Vietnamā dzīvojošās etniskās minoritātes šobrīd eh, tiek atstātas novārtā un eh, arī analfabētisma procents tieši minoritāšu vidū ir augsts. Ir tā saucamā, eh, ir tā saucamā valoda apspiešana un arī zemes atņemšana. Tā saucamā Vietnams konstitūcija varbūt nebūtu tas labākais piemērs un eh, būtu jāpiemina arī preses brīvības pārkāpumi un augstais korupcijas līmenis. Un tomēr valdība ir gatava risināt šos likumus, bet eh, noslēdzamais līgums eh, nedrīkst reformas kaut kādā veidā aizkavēt, bet arī Brisele nedrīkst diktēt reformu procesu. Reformām ir jārodas Vietnamā pašā. Eiropas Savienības un Vietnamas brīvās tirdzniecības nolīgums nāks par labu vietnamiešiem, ļaus tiem izciproties no nabadzības. Tas tiešām ir fakts. Šis brīvās tirdzniecības nolīgums nodrošinās eh, paredzamību un stabilitāti tām investīcijām, kuras iespējams varētu ieplūst Vietnamā, un nodrošinās arī adekvātu līdzsvaru starp publiskajiem un privātajiem līdzekļiem. Tik ļoti daudz eh, ir atkarīgs no tā, vai mēs vēlamies noteikt šos izcelšanās noteikumus bet eh, šis brīvās tirzniecības nolīgums ir kopējas stratēģijas sadaļa, stratēģijas, kas ļaus kā Eiropas tā Vietnams iedzīvotājiem dzīvot pārtukšāk. Paldies! Thank you, uh, President. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Like to begin by thanking. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es vēlētos arī pateikties referentai par viņas sagatavoto ziņojumu. Man ir ļoti liels prieks, ka mēs šodien izskatām šo jautājumu. Ņemot vērā to, cik šis jautājums ir kļuvis aktuāls eh, Eiropas Savienības un Vietnams attiecību uzlabošanā. Un es noteikti vēlos eh, uzteikt pīcijai e nolīgumu. Vietnams stiprās eh, attiecības stiprināšana ar Eiropas Savienību ir prioritāte, un tas ir tomēr saistīts ar daudziem izaicinājumiem, kā ekonomiskiem, tā politiskiem. Kaut arī Vietnamā nabadzība ir samazinājusies, joprojām pastāv būtiska plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem un strādājošo darba apstākļu sakārtošanu. Protams, globālā recesija ir iespaidojusi arī Vietnams ekonomiku negatīvi, un uh, kopš eh, Āzijas ekonomiskās krīzes beigām šī valsts pagājušajā gadā piedzīvoja vienu no lēnākajiem, lēnākajiem ekonomiskajiem izaugumiem. Eiropas Savienībā Vietnam ir būtisks sadarbības partners, un, protams, Eiropas Savienības Āzijas attiecību rakursā raugoties šīs, šo attiecību stiprināšana ar Vietnam ir svarīga. Uh, Mums arī strateģiski ir svarīgi par to runāt, bet tagad atgriezīšos pie e, ziņojuma projekta. Mani priecē ambiciozie mērķi, kurus referanti šajā e, ziņojumā ir ierakstījusi cilvēktiesību ziņā. Un, e, protams, mēs vēlamies pēc pieciem gadiem redzēt situāciju uzlabotu. Tomēr, kā nodrošināt Vietnamā labu pārvaldību un ilgtspējīgu pozitīvu attīstību? Ja mēs vēlamies to veicināt un atbalstīt un šo standartu izpildu redzēt, tad es domāju, ka mums vajadzētu to arī uzsvērt šajā ziņojumā. Ceturtajā punktā e, tiek e, runāts par Vietnamas e, spēju izveidot labu pārvaldes aparātu. Un 21. punktā uzsvars tiek likts uz ilgtspējīgu energoresursu attīstību. Tomēr varbūt mums uzmanību vairāk vajadzētu vērst uz korupciju, uz dzimumu līdztiesību. Un ja mēs vēlamies par to runāt, tad eh, mums tam ir nepieciešams rast finansējumu. Finansējumu, ko varētu piešķirt Vietnamai, tā, lai tā varētu cīnīties pret šīm nepilnībām. Protams, ir jāsniedz arī tehniskas dabas atbalsts un ne tikai jāpalielina nauda par 30%, kā tas ir paredzēts šajā ziņojumā. Nē, mums ir jādara vairāk. Jādara vairāk, lai palīdzētu Vietnamai eh, sakārtot cilvēktiesību un energo jautājumus. Bet vienlīdz svarīgi strādājot pie šiem jautājumiem, uh, Eiropas eh, komisijai vajadzētu strādāt pie tā, lai Eiropas programma atpazīstamība Vietnamā tomēr būtu lielāka. Un varbūt, ka mēs varētu pārskatīt, kā mēs piešķiram naudu un kādiem projektiem. Es atbalstu referentes eh, vēlēšanos saistīt šos abus līgumus kopā un brīvās tirzniecības līguma uh, um, atcelšanu un neizpildi, ja uh, Vietnamā tiks novērtot, novēroti būtiski cilvēktiesību pārkāpumi. Un, protams, brīvā tirdzniecības līguma izpildes uzraudzībai nākotnē ir jānotiek. Tagad jautājums komisijai. Malmstrēms kundze bija paredzējusi 30. jūnijā par šo jautājumu publicēt savu pārskatu. Kad tas būs? Es zinu, ka šis dokuments ne, netiks publiskots, un tomēr būtu labi, ja mums informācija, kas ir šajā dokumentā, tomēr būtu pieejama. Un visbeidzot, vēlētos pieskarties cilvēktirzniecības jautājumam. Esmu pārliecināta, ka tas nodarbina arī citu kolēģu prātus, un tomēr Vietnam ir tā valsts, kurā cilvēktirzniecība ir sasniegusi grandiozus apmērus un e, domāju, ka cīņai pret to ir jābūt koordinētai arī no Eiropas Savienības puses. Un tomēr gribētos dzirdēt referentus idejas pirms mēs ķeramies pie grozījuma iesniegšanas. Paldies, Lokbīlers kundze. Vai jūs varat ļoti īsi e, runāt, lai Kukankungs e, varētu paspēt vēl par notikumiem Skopjē pastāstīt? Jā, paldies visiem ēnu referentiem par sniegto informāciju, Šilskundze. Es jau iepriekš sacīju, ka es biju spiesta samazināt šo ziņojumu, saīsināt, jo ir ierobežojums teksta apjomam. Jūsu pieminētie temati, nu būtu labi, ja jūs iesniegtu grozījumu priešlikums, it īpaši par cilvēku tirzniecību. Ir svarīgi, protams, eh, norādīt uz ASEAN iniciatīvu, ka tur ir sava uh, konvencija, kura, kuru paredzētu pieņemt šogad un kas ietver arī Vietnamu. Paldies! Okay. Where's Mr. Kukan? Kukan kungs, kur jūs, kur jūs esat? No, no, it's five minutes gone. Viņš uz piecām minūtēm ir izgājis. Bet tad jau viss cauri. Excuse me uh, Chair. Yeah, please talk a little bit Perhaps, longer. No, no, if you could ask. Par, jūs varat, uh, rāz, varbūt mēs varam lūgt komisiju reaģēt. Ļoti laba ideja. Lūdzu komisiju. Good afternoon to everybody. I'm here to represent the... Labdien, es pārstāvu uh, DigiTrade komisijā un tā kā mēs esam īpašā situācijā divpusējās sarunās par brīvās tirniecības līgumu Mani kolēģi šobrīd ir Hanojā pēdējā saruna kārtā iespējams un cerams, ka būs politisks ietvars tam, kā brīvās tirdzniecības nolīgums izskatīsies. Es piefiksēju visus komentārus, kur izteica referente un ēnu referenti, un kā jūs zināt, kamēr sarunas vēl turpinās, Es nevaru šobrīd simtprocentīgi apstiprināt, ka būs kāds konkrēts eh, satura elements iekļauts ehm, brīvā tirdzniecības nolīgumā, bet vairākas normas būs tieši vai netieši saistīts ar uh, ilgspējīgu attīstību un cilvēktiesību ievērošanu. Un tas, ko mēs eh, ierosinājām Vietnams pusē, ir skaidri preambulā minēt principus, apliecinot apņemšanos pieturēties pie starptautiskās konvencijas par cilvēktiesībām. Otra lieta, es ļoti skaidri sadzirdēju arī aicinājumu juridiski un institucionāli sasaistīt abus no līgumus, it īpaši visaptrošo eh, līguma normu par cilvēktiesību un eh, tās klauzulas, kas ļauj īstenot eh, konkrēts pasākums, piemēram, uh, Eh, atcelt kādu no līguma darbību. To mēs esam arī ier, ierosinājuši sarunās un eh, esam samērā pārliecināti, ka šie līgumi tiks savstarpēji saistīti. Tāpat arī bija aicinājums izveidot neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas būtu iekļauts brīvās tirniecības nolīgumā. Ne tikai uh, ilgspējīgas attīstības sadaļās, bet visos institucionālajās sadaļās uh, kas eh, paredz īpašu struktūru izveidi, kā tirzniecības eh, nolīguma eh, daļas, tur, tur būs normas, respektīvi, kas ļauj kādai no pusēm paust savus bāžas, tā skaitā attiecībā uz cilvēktiesībām. Tik tiešām Eh, ir eh, īpaša iekšējā konsultatīvās grupas, viena Vietnamā, viena komisijā, un ar šādu mehānismu attiecīgās eh, kopienas var minēt savas bažas, ja viņi jūt, ka kāda norma no brīvācensības līguma pārkāp viņu tiesības. Tāpat arī mums ir sadaļa līgumā par caurskatāmību, kur ir svarīgas normas, kas garantē uh, tiesības komentēt par jebkādu pasākumu, kas tiek īstenots, un tāpat arī e, pienākums ņemt šādus komentārus vērā. Tā tad ir apņemšanās, ka jātiek pieņemta likumdošana, kas ir izstrādāt balstoties uz citu normatīvo ietvaru, tad iesaistītām pusēm ir tiesības iesniegt komentārus un uh, varas iestādes ir apņemušās ņemt vērā šos komentārus. Un ja tas netiek veikts, Tad, eh, ja ir, iespē, ja ir vēlme pārsūdzēt šo lēmumu, tas ir iespējams, attiecīgs mehānisms ir izveidots. Tāpat arī tiesības uz apelāciju par šiem pasākumiem, tiesības uz lēmumu pieņemšanu, kas balstās uz pienācīgiem pierādījumiem tā kā caurskatāmības normā, brīvās cenības nolīgumā ir šīs lietas iekļauts. Tad, tad tas bija eh, arī par pamatnolīgumā iekļauts, bet mums ir arī citi instrumenti, ar kuru palīdzību mēs cenšamies eh, mūsu attiecību centrā eh, likt ilgspējīgas attīstības un cilvēktiesību jautājumus. Un es zinu, ka Lokbīlers kundze 12. maijā piedalījās pasākumā, kuru organizējām mēs un arī citi kolēģi no citiem ģenerāldirektorātiem komisijā tieši saistībā ar to, ka mēs E, strādājam divpusējās attiecības ar Vietnam ar ilgspējīgas attīstības jautājumu un cilvēktiesību. Mums ir kopsulkuma dokuments, kur ir apkopots visas rekomendācijas no e, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem šajā pasākumā. Šis kopsulkuma dokuments DigiTrade mājaslapā jau ir pieejams, un šobrīd mēs strādājam pie tā, lai sastādītu ziņojumu, kurā skaidrojam to, ka tad, kad e, sarunas būs noslēgtas, kuras konkrēti normas brīvās tirdzniecības līgumā ir saistīts ar um, ilgspējīgas attīstības um, jautājumu, ar, kuras ar cilvēku tiesībām. Tāpat arī uh, uzskaitam visus esošos uh, pasākums, kas jau pastāv vai kur tiks izveidot. Tāpat, tā kā man kolēģi no citiem ģenerāldirektorātiem nav pārstāvēt šodien, atcerēsimies, ka attiecībā uz attīstības uh, sadarbību. Ir zināma summa, kas ir um, speciāli iezīmēta ilgspējas attīstības cilvēktiesību projektiem un uh, padzinātā dialoga ietvaros, kas mums būs pēc brīvās cenības līguma noslēgšanas. Mēs vēlamies nodrošināt arī to, ka ir labāka sinerģija starp sadarbības uh, projektiem un brīvā cenības līguma īstenošanu. Eh, un ka tas tiek darīts tādā veidā, lai risinātu bāžas, kas eh, saistās ar šiem jautājumiem. Un pavisam īsi tagad par cilvēku tiesību eh, ietekmes novērtējumu. Tas mums visiem ir ļoti svarīgs, protams. Un vēlos tikai atgādināt, ka mūsu komisāre, komisāra Malmstrēma, tiekoties ar INTA komiteju parlamentā skaidri eh, sacīja, ka tirzniecība ir jāizmanto pamatvērtību popularizēšanai mūsu divpusējās attiecībās. Līdz ar to kopš 2011. gada mēs esam apņēmušies iekļaut cilvēktiesību ietekums novērtējumus, visu veidu ietekums novērtējumus, kurus veicam, eh, veidojot attiecības ar trešām pusēm. Vietnam ir īpašs gadījums jo sarunas tulīt tiks pabeigtas, un tā kā mūsu komisāra Malmstrēma 12. māja pasākumā skaidri arī sacīja, sarunas ir eh, noslēguma fāzē, līdz ar to šobrīd netiks izstrādāts ietekmes novērtējums, bet to mēs darīsim ļoti drīz, tikko beigsies sarunas nākamajā eh, ekspostu izvērtēšanā. Paldies! Paldies! Mums ir tikai pāris minūtes, jo pēc 15 minūtēm Kūkan kungam jādodas prom, bet uh, palūksim e, viņu painformēt mūs par to, kas tika uh, panākts. Havit kungs tulīt ieradīsies, bet varbūt Kukan kungs varētu jau sākt šobrīd. Lūdzu. Havit kungs arī klāt. Not every, but many. <laughs> Come. Kukan, start. Please. Okay, thank you, Mr. Chairman. Kukan, kungs, lūdzu sāciet. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šī bija vēl viena saruna kārta, kas sākās pirms vairākiem mēnešiem. Vispirms piedaloties trim deputātiem kas tikās ar kolēģiem, kurus nominēja Lievska partija un Zorans Zājers, eh, opozīcijas līderis. 2. jūnijā vienošanos parakstīja visu četru politisko spēku pārstāvi, kas eh, Maķedonijā ir vispopulārākās kopā ar valdošo partiju, kur vada premjers Gujevski un Zaja opozīcijas līderis, tāpat arī divas Albāņu politiskās partijas, viena no tām ir valdības koalīcijā. Un visas četras politiskās partijas parastīja vienošanos, kur ir iekļautas vissvarīgākās lietas, ko opozīcija prasīja. Priekšlaicīgas vēlēšanas. Tika panākt vienošanās, ka priekšlaicīgās vēlēšanas notiks nākamgad aprīlī. Un tobrīd nevienojās par to, kā tiks izveidota valdība, lai sagatavotu valsti vēlēšanām. Un tas bija tieši jautājums, kas tika apspriests vakar un šodien līdz pat agram rītam. Es nezinu, cik dziļi detaļās mums vajadzētu iet šobrīd Priekšsēdētājkungs, vissvarīgākais vadošai partijai bija premjerministra atkāpšanās jautājums. Ja viņa valdība atkāpjas, un vai tai vajadzētu to darīt, lai eh, ļautu izveidot pagaidu valdību, kas sagatavos vēlēšanas. Mans vērtējums ir tāds, ka vissvarīgākais jautājums opozīcijas līderam Zaevam līderim Zēvam bija īpaša prokurora amata izveide, kurš izmeklētu noklausīšanās, ka, kur rezultāts viņš publicēja jau, jau ilgāku laiku, lai pierādītu, ka šie ieraksti ir autentiski, lai pierādītu, ka tas nav uh, safabricēts. Šie bija viss sarežģītākie jautājumi, bet galu galā bija iespējams izveidot eh, laika grafiku, kas eh, ļaut opozīcijai atgriezties parlamentā. Tikti panākt vienošanās, ka ministru vietnieku amati tiks piešķirtie arī opozīcijai, lai viņi varētu pilnvērtīgi piedalīties visā šai procesā. Tāpat tika panākt vienošanās, kā iešliet ministra amats, kas ir vissvarīgākais amats eh, vēlēšana sagatavošanā, tiks piešķirts opozīcijai ar nosacījumu, ka ministrija vadīs profesionālis, tiešām eh, struktūra pārstāvs, kam ir pieredze iekšliet jomā. Opozīcija ierosinās konkrētu personu pēc apspriešanās ar valdošo partiju. Un šim ministram būs pilna atbildība par iekšlietu ministriju. Otrs eh, pagaidu ministrs vai ministru vietnieks, kas vadīs ministriju darbu, darba ministriju, finanšu ministriju, lauksaimniecības un sociālās aprūpas jomās. Viņi lēms par šo ministriju atbildības jomām Bet tad, kad opozīcija nominēs eh, konkrētas personas uz šiem amatiem, tad eh, valdībai būs iespēja nominēt personas eh, uz šīm ministriem, kuram būs svarīgas pilnvaras, skaitā veto tiesības. Tad, kad valdība nominēs šīs personas, tad tādu pašu amatu tiks piešķirt arī sociālas partijai ir svarīgi ievērot šo laika grafiku, jo pirmais svarīgais datums būs 1. septembris, kad pa parlamentā ir jāatgriežas opozīcijai, lai tā būtu klāt visu svarīgo jautājumu apspriešanā un izlēmšanā parlamentā. Jo bez opozīcijas nebūs iespējams eh, visu sagatavot. Es jau minēju to iepriekš, ka mums ir ļoti svarīgi cieši sekot šī līguma īstenošanai, jo mēs pārāk labi atceramies, un es domāju, arī jūs priekšsēdētāji kungs labi atceraties, ka ar komisāru Fīli pie, piedaloties Richardam Hauitam, kurš bija referents par Maķedoniju un EPP pārstāvu Jerži Bužek, mēs spējām panākt, ka Maķedonijas politiskās partijas pāraksta vienošanos, kas ļāva izvairīties no tā, ka opozīcija nepiedalās e, tuvākajās vēlēšanās. Vienošanās tika parakstīta, bet nekad netika īstenota. Mums nevajadzētu ļaut atkārtoties šai situācijai. Tas tiešām valstī nāk par sliktu. Ar šo vienošanos es uzskatu, ka Maķedonijai tiešām ir iespējas virzīties uz priekšu ar integrācijas procesu uh, Eiropas Savienībā. Uh, laika jautājums ļoti svarīgs, jo oktobrī, kā mēs zinām, komisija publicēs progresa ziņojumu. Dalība NATO, šis jautājums ir svarīgs valstī, viņi joprojām gaida uz lēmumu Un šo situāciju, manuprāt, vajadzētu arī izmantot, lai virzītu uz priekšu jautājumu par valsts nosaukumu, kas principā bloķē tālāku valsts virzību uz e, integrāciju Eiropas Savienībā un NATO dalību. Ja viss būtu tiks labi atrisinās, tad arī mums vajadzētu palīdzēt e, tikt galā ar šo nosaukumu jautājumu. Priekšsēdē kungs, man liekas, tās tad arī ir tās galvenās lietas, ko vēlējos jums e, pateikt attiecībā uz vakar panākto vienošanos. Ričards Hāvits. Paldies. Tiešām prieks strādāt kopā ar Eduardu Kukanu. Un kaut arī viņš nav klāta, Ivo Vaigls noteikti jāpiemina. Manuprāt, piecas pilnas dienas bija vidutāji darbam, kas ir ilgs laiks. Mēs strādājam ļoti efektīvi un noteikti ir eh, jāizsaka atzinību kolēģiem un viņu pārstāvētām grupām. Pirms ķeramies pie konkrētiem jautājumiem ar šo valsti, es teiktu, ka arī parlaments ir ieguvējis. Brokkungs, mēs jau uh, Es atvainojos, ka mēs iepriekš jau nevērsāmies pie jums ātrāk, bet manuprāt, mēs labi sapratām, ka parlamentā panākt ātrāk lēmumu pieņemšanu, pieņemšanu, ja parlaments grib piedalīties šādos procesos, tas bija pirmo reizi tā, un man doma ir tāda, ka mēs izdarījām kaut ko tādu, kas nav nemaz tik viegli izdarāms bez parlamentāriešu uh, līdzdalības. Ed, Eduards tad uh, devās pie valdošās pārtīs, kas ir piedara EPP saimē, runāja ar viņiem, uzklausīja viņu, panāca vienošanos, un es to pašu varēju darīt ar uh, opozīcijas pārtī, kas ir so, sociāldemokrāta saimē un tad mēs kopīgi varējām tikt galā ar dažām problēmām, pārpratumiem. Mēs nevēlamies varbūt pieprasīt sev milzīgu atzinību par to, bet eh, parlamenta loma ir eh, nenoliedzama, un es ceru, ka Hāna kungs atkal līdzīgā situācijā piesaistīs parlamenta līdzdalību. Nu, nu, es neceru, ka tāda situācija atkārtos, es vienkārši vēlos norādīt uz parlamentu lomu. Edvards eh, jau ļoti detalizēti ziņoja par saturu šīm eh, sarunām. Es domāju, sīkāks detaļas nemaz nav nepieciešams minēt. Es tur zinām arī konfidencialitāti ar visām iesaistītām partijām. Un tad to trīs lielās lietas, ko vēlos pieminēt. Pirmā. Mēs runājam par valsti, kur ir trausla demokrātija, kur ir absolūti zudusi ticība, uzticēšanās starp politiskajām partijām, respektīvi starp opozīcijas partiju un valdošo, kas tik tiešām ir slikti demokrātijai valstī, viņu izredzēm uz dalību Eiropas Savienībā, un kā Eduards pareizi sacīja, tas ir tikai divas gadus pēc eh, iepriekšējā šāda attiecības sabrukuma. Mums ir jāsaprot, cik trauslē demokrātija šajā valstī un dažās kaimiņu valstīs reģionā, par kurām mēs zinām, ka viņi ātrāk vai vēlāk būs Eiropas Savienībā, un praktiski viss to vēlas. Mums ir jāstrādā pie tā, jāiesaistās dažkārt arī eh, ļoti stingri jāvēršas pret viņiem. Tas dažkārt ir nepieciešams. Un visiem vajadzētu saprast, cik trausla ir šī demokrātija valstī un dažās e, tuvajās kaimiņu valstīs. Tad, kad e, šis noklausīšanās skandāls pirmo reizi kļūst zināms, jāsaka, es e, ļoti nepatīkam bija pārsteigts par to taktiku, kuru izmantoja opozīcija, selektīvi publiskojot dažus sarunu fragmentus, kas, protams, radīja arī viņiem zināms juridisks problēmas. Es jau par to esmu runājis iepriekš. Uh, bet politiski tieši, ka šāda taktika tika izmantota, es nevēlējos atbalstīt to jau no paša sākuma. Bet izskatās, ka sarunu e, temati, saturs ir tik e, smags ar korupciju, noziegumiem un bažas par e, plašsaziņu līdzekļu brīvību valstī ir tik dziļas ka esmu pārliecinājies, ka izņēmumu gadījumā šī taktika, acīm redzot, ir attaisnojusies. Uh, Valdoša partija, protams, absolūtam nepiekrīt. Bet man jāsaka, ka par uh, noklausīšanas ierakstu saturu, saturs ir tik nopietns, ka ārkārtas pasākumi, varētu teikt, uh, bija piemēroti Un mums ir grūti arī izsekot visu 20 tūkstošu noklausīšanās gadījumu e, ir e, šajās ierakstos. Un mums ir grūti tikt ar to visu skaidrībā. Apsūdzības ir daļai jau publiskotas. Eiropas komisijā juristu komanda, kuru vada uh, bijušais eh, komisijas ģenerāla direktorāta vadītājs, un eh, viņš sastādīja ziņojums, eh, kura ir galvenās bažas publiskots, un katrs, kurš ir interesēts Maķedonijas liktenī, iesaku izlasīt šo ziņojumu, jo tādējādi mēs tad arī ātri varam saprast situāciju valstī, cik nopietni tā ir. Otra lieta, ko vēlas pieminēt, un es runāšu ātrāk vienošanās eh, nebūs efektīva, ja abas puses eh, aktīvi nestrādās pie tās īstenošanas. Es domāju, ka mums eh, ir jā, jāparunā ar vēstniekiem to skopjē. Ir nu, tiešām jāsako līdz abām pusēm, ka tās tiešām ievēro katru līgumā minēto vārdu. To mēs apspriedām ar Hānkungu arī un kopējā parlamentārā komitejā. Uh, Un um, arī prezidijas dodas uz Skopje šīs nedēļas beigās vai nākamā nedēļā. Mums jāizmanto katrs kontakts, lai uzsvērtu to, eh, ka ir jāizteno šis līgums. Un, protams, ka nevajadzētu ārēju spiedienu demokrātisku normu īstenošanai, bet ja tas ir nepieciešams, tad ilgtermiņa interesēs Eiropai būtu jādara viss, lai īstenot šo lomu. Un es eh, tieši vēlējos to arī pieminēt. Un pēdējais Tas, ko es jautāju Asobonu kungam par iestāšanās perspektīvām. Hāna kungs uzņēmās risku, līdzīgi kā Fīls kungs savulaiks, sakot, ka redz un eh, parasot, ka grib redzēt no Grieķijas progresu sarunās par eh, Maķedonijas valsts nosaukumu. Hānkungs uzskata, ka situācija šobrīd e, Atēnās ir tāda, ka varbūt e, pamatot sagaidīt kaut kādu virzību šajā jautājumā rudenī. Un sarunu gaitā bija konsultācijas ar ASV arī. Un ir arī līdzīgas baumas bijušas par virzību uz NATO un jāsaka, ka e, mēs e, katru gadu balsojam ar lielu vairākumu par šī jautājuma atrisināšanu, bet neskroties to visu, ir jāpārvar ar savu virkni šķēršļu. Un, protams, ka tas, ka joprojām šīs sarunas ir strupceļā, nu, tas pasliktina situāciju. Mums ir jāseko tam, ko Hānkungs saka par šo jautājumu. Mums visiem ir jāpiedalās jautājumu risināšanā un jāsūt spēcīgs signāls no mūsu puses šodien. Paldies! Kukankungs, pavisam īsi, pavisam īsi priekšsarētāji. Ričards jau pieminēja, ka ir vērts pieminēt īpaši to, ka nākamnedēļ vēl viena parlamenta delegācija, kuru vada Alois Peterle, uh, kurš ir EPP delegāts, uh, eh, Eiros parlamenta delegācijas uh, attiecībām ar Maķedonis, un Džambatskis un Staniševs no sociālistiem vēl piedalās. Būs kopēja parlamentāro komiteju prezidijas sēde, kurā apspriedīs to, kā turpmāk strādāt ar stabilizācijas un asociācijas parlamentāros komitejas darbu, jo Tas nebija līdz šim iespējams, ja opozīcija eh, bija izslēgta no parlamenta un ar jauno situāciju um, to vajadzētu izmantot kā vēl vienu instrumentu, lai izdarītu spiedienu, lai uz, pārņemtu kontroli par to, kā šis līgums tiek īstenots. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Vēlos vēlreiz pateikties, ka mēs eh, varējām šo diskusiju noturēt. pirms 15 gadiem šeit jau bija Albānijas partijas pārstāvi. Un eh, cerams, ka uz nākamām vēlēšanām eh, kaut kas virzīsies priekš, lai nav tā, ka šī vēlēšana uzvarētājs atkal panāk situāciju, ka mēs atgriežamies tur, kur bijām, un teātris sāks no sākuma. Nu, nu cerams, ka jau E, nebūs situācija, kad ievēlēta valdība atkāpsies uzreiz pēc vēlēšanām. Tas varbūt var būt kompromiss, bet e, no tā nevar būt tāda regulāra procedūra. Kā jau sacīju, es to esmu pieredzējis vairākas reizes, esmu bijis iesaistīts šajā procesā diezgan ilgi. Katrā ziņā šis negatīvās lietas nemazina sekmes, kas ir sasniegts, mums jāturpina darbs Eh, lai beidzot šajās valstīs eh, pieaugt arī izpratne eh, par situāciju, būtu samierināšanās un jā. Un ilgspējīgai, ilgspējīgam risinājumam ir jā, jābūt un vēlēšana rezultāti ir jāakceptē uzvarētājiem un arī zaudētājiem. Uh, vienalga, nu, pie kuras politiskās saimas arī konkrēti piedariņi. Un uz to mums būtu jāliek īpaši uzsvars. Lai nebūtu tā, ka zaudētāja puse atkal uzskata, ka ar līdzīgām procedūrām var atgriezties tur, kur bija. Nu, paldies par šo diskusiju. Un cerams, ka jūs tagad varēsiet izgulēties. Eh, Kukankungs, Havitkungs pēdējās dienās eh, tiešām smags darbs, eh, ko esat paveikuši kopā ar Vaiglu kungu, kurš arī piedalījās, un komisāru Hānu. Mums vēl ir atlicis jautājums par Ķīnu, Belderkunga ziņojums. Viņš tulīt eh, izklāstīs savus apsvērumus par to, kā strādāt ar šo lielvaru. Hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter. Geachte collega's. Paldies. Kolēģi, saka Beldera kungs, jau trešo reizi uzstājos ar uh, atzinumu par uh, eh, ES Ķīnas attiecībām šajā komitejā, un tas man ir liels gods, kā arī liela atbildība. Sagatavojot šo jaunāko atzinumu, es rādzījos eh, kā uz eh, notikumiem politiskajā, tā ekonomiskajā plāksnē. Bet nu, man nācās beigās izlasi, izvēlēties atsevišķas tēmas, jo simbolu skaits eh, man atvēlētais bija ierobežots. Tātad ir pagājuši 40 gadi kopš ES un Ķīna uzsāka diplomātiskas attiecības ir attīstīsies mūsu partnerība, Ķīna ir mainījusi savu politisko kursu, um, un šajā atzinumā es paužu aicinājumu uh, mums runāt ar Ķīnu kā pasaules lielvaru vienā vienotā balsī, uh, norādot uz mūsu strateģiskajām prioritātēm mūsu attiecībās ar šo valsti. Un tas ir absolūti vitāli neatliekami nepieciešams ar šo valsti runāt vienā balsī. Rudenī būs gatavs stratēģijas dokuments, un redziet, Eiropas izpratne par Ķīnas politikas virtuvi ir absolūti kritiski svarīgs priekšnosacījums, lai mūsu attiecības būtu sekmīgas. No vienas puses Ķīnas uh, prezidents ir ļoti tāds pievilcīgs, intriģējošs personāžs, Eh, starptautiskajā sabiedrībai, bet eh, iekšpolitiski viņš ir īsts eh, tirāns. Viņa vāra ir ļoti represīva, un tas ir mums jāņem vērā. Mm, viņš ir īstenojis pretkorupcijas kampaņas, viena bērna politiku, vīdes rūpniecības politiku šādā represīvā manierē. Un kā Ķīnai, tā Eiropai Eh, daudzējādā ziņā izaicinājumi ir līdzīgi, piemēram, sabiedrības novecošanās. Eiropas Savienība savās attiecībās ar Ķīnu saskaras ar eh, nu, tādu spēkos eh, augošu pasaules lielvaru, kas, kas augs, aug un, un, un pieņemas apmēros. Tā, un tam ir jāizpaužas arī mūsu ārpolitikā, mūsu attiecību politikā ar šo valsti. Ķīnas uh, rīcībā ir uh, daudz satraucoši faktori, piemēram, Ķīnas flotes uh, izrīcība, Ķīnas ekspansija, uh, Dienvidu Ķīnas jūrā, kas, kam ir tādas imperialistiskas atbalstis, kas satrauc uh, reģiona uh, kaimiņus, uh, ievieš spriedzi uh, reģionā. Uh, Eh, tāpat arī Eiropas un Putina Krievijas konflikts, kur, kur Ķīnā ir nozīmīga ietekme, tāpat arī tas, ka Ķīna ir un paliek Pienhanas uzticamākais sabiedrotais. Bet, nu, jāteic, ka joprojām ir iespējas un potenciāls, ko šeit var izmantot. Uh, ir, li ir lietas un jomas, kur mēs varam sadarboties, tos, tad, piemēram, ar amerikāņiem, lai ietekmētu Ķīnas eh, izvēli. Eh, cilvēktiesību situācija Ķīnā nu, ir, ir interesantā kārtā tā sasaistīta ar Ķīnas iestāšanos par universālajām cilvēktiesībām pasaulē. Eh, šīs situācijas eh, pretrunīgumu atspoguļo nesenais vairāku Ķīnas juristu disidentu arests. Eh, ticības brīvība Ķīnā joprojām ir eh, kritiskā, kritiski vērtējama. Eh, tāpat arī attiecības pār, pār šo te šaurumu, kas šķir Taivānu no Ķīnas, šīs attiecības joprojām ir saspringtas un konfliktējošas, un es jau vairāk kārt esmu vērsies pie eh, Eiropas Savienības institūcijām, lai izmantotu eh, Taivānas šo te unikālo ietekmi un eh, sviras uz Pekinas politiku. Tas viss no manas puses apsolu, ka turpināšu turēt roku uz pulsa līdz pat brīdim, kad šis atzinums tiks vērtēts plenārsesijā. sesijā un ceru uz jūsu atbalstu un konstruktīviem komentāriem uh, un vērtīgām uh, norādēm. Paldies, uh, Preda. Jā, tiešām milzīgs paldies, priekšstādātāji kungs. Vēlos iesākumā paust kolē, Tānā Lopesa pozīciju, viņš ir mūsu ēnu referents, diemžēl viņš nevarēja būt šodien šeit Tātad dokuments ir sagatavots angļu valodā. Kas tad tajā rakstīts? Nu, referents pasakās Beldera kungam par sagatavotu atzinumu un uzskata, ka tas ir labs pamats turpmākajam darbam, piedāvā vairākus grozījumus, kur iespējams dažādā veidā risināt jautājumus, papildināt tekstu, grozot to, uh, kurā gadījumā nesenājais Ķīnas samita iznākums, kas īpaši norādīja uz eh, stratēģiskā 2020 plāna īstenošanu. Eh, abas puses vienojās par konkrētām prioritātēm, apusējā sadarbības eh, sekmēšanā un nostiprināšanā stratēģiskā līmenī. Tas tiek atzīmēts otram kārtām. Turpinās sarunas par apusējo investīciju nolīgumu Tā gan nav šīs e, komitejas kompetence, bet šī nolieguma politiskās sekas iet stipri tālāk par vienkārši tādiem saimnieciskiem apsērumiem. Trešām kārtām situācija Dienvidķīnas jūrā, e, provokācijas no dažādām iesaistītajām pusēm e, palielina spriedzi reģionā, tāpēc ir nepieciešams dialogs un efektīvs krīzes risināšanas mehānisms jo šeit, ja kādiem soļiem var būt plaša startautiska mēroga atbalsts. Kontrola punktu ieviešana bremzē startautisko kuģniecību, tāpēc ir jāspēcina un precizē attiecīgie punkti. Lopesa kungs piekrīt referentam tā ziņā, ka ir jāīsteno visaptvaroša ES stratēģija attiecībās ar Āziju, jākoordinējas ar mūsu amerikāņu partneriem domājot par kādām ietekmes sfērām eh, Āzijā un Ķīnā. Un tāpat arī eh, jautājums ir par to, ka, kā saprast desmito punktu, commensurate EU strategy, tāda samērīga uh, stratēģija attiecībās ar Āziju un uh, Ameriku. Iespējams, ka šeit uh, mans kolēģis ir pārpratis uh, referentu, bet uh, kā tad īsti ir? Mm, šeit eh, tāpat ir jāņem vērā kiberdrošības eh, lielais nozīmīgums, kas eh, līdz šim atzinumā nav pietiekami pasvītrots. Tāpat arī Ķīnas valdības šī te voluntārā tāda represīvā pieeja komunikāciju kontrolē un ierobežošanā būtu jāuzsver. Un Mm, šeit jā, tātad eh, jā, jāsniedz turpmāks atbalsts un jāprasa vienošanās eh, kiberdrošības jomā. Ēnu referents tāpat ir eh, gandrīz pār sadaļām, kas veltītas cilvēktiesībām, atsevišķos gadījumos tās precizējot. Tāpat arī gaidīsim rūpīgu analīzi par Lambenidisa kunga gaidāmās vizītes rezultātiem Ķīnā un visbeidzot ēnu referents norāda, ka šī gada nogalē gaidām divi nozīmīgi pasaules līmeņa samiti, tātad Parīzes konference, kā arī jaunā, jaunā tātad attīstības programma, kas tiks apstiprināta no ģenerālajā asamblējā. Nu, lūk, priekšsēdētāja kungs, ja atļausit vēl pāris vārdos par Tibetu, jo, kā varam lasīt, um, jau vairākas dienas Tenzins Teleks uh, un viņa līdzgaitnieki joprojām nīkst uh, ķīniešu cietumos. Eiropas Savienība vairāk kārt ir aicinājusi atbrīvot uh, šos um, Ķīnas varas gūstekņus Tāpat arī ir pašaizdedzināšanās gadījumi bijuši pavisam nesen, un kopējais to skaits kopš 9. gada mērāms jau vairākos simtos. Šī ir mūsu iespēja pasvītrot uh, tibetiešu neapskaužamo likteni, kas neuzlabojas. Uh, šis jautājums ir jāskata augstākajā līmenī neatlaidīgi, jāatgādina. Uh, tiekoties ar e, Ķīnas varas pārstāvjiem. E, Ķī, nā, nedrīkst turpināties Ķīnas e, valdības ietiepīgā nerunāšana ar Dalailāmu un kā, kā mm, Tibetas pārstāvi. Šeit ir jāaicina uz sarunu atsākšanu lai tibetieši varētu savu apziņas brīvību uh, praktizēt Ķīnas robežās. Paldies! Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies Belderkungam par šo jauno ziņojumu par Ķīnu. Tāpat arī paldies par to, ka ir iesaistījis ēnu referents. Mums jau viens sanāksme jau bija un varējām apmainīties ar viedokļiem. Tik tiešām Ķīnas delegā, delegācija attiecībām ar Ķīnu nākamnedēļ dodas uz uh, Pekinu. Un tas, ko mēs šodien apspriežam, e, kalpos kā pamats e, tam, ko nākamā nedēļā apspriedīsim ar partneriem. Belderkungs norādīja uz Mogherini ziņojumu, kuram jābūt e, gatavam rudenī par at, e, stratēģiju attiecībās ar Ķīnu, un mēs varam arī kalpot kā e, norāžu sniedzēji, kas komisija būtu jāņem vērā. Strateģiskā partnerība tiek pieminēta jau pašā sākumā Eh, tā vajadzētu darīt nevis sākt ar iekšpolitiku Ķīnā. 40 eh, gados, eh, kā priekšsētājs pareizi norādīja, šīs attiecības ir nobriedušas jau 40 gadus, un Ķīna ir lielvara pasaulē. Eiropas Savienībai un Ķīnai ir kopīgi jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem, tos vajadzētu arī precizēt šeit ziņojumā - globālā pārvaldība, miera nodrošināšana, konfliktu mazināšana, kā tas bija attiecībās ar Irānu, kā tas cerams būs ar Sīriju un, piemēram, piemēram arī Ukrainu. E, Turķija nevajadzētu uzņemties vairāk pienākumu. Klimata politika ir pieminēta. Dzirdēju, ka Ķīnai būs savs klimata fonds, ir zaļais klimata fonds ANO kontekstā. Jautājums, kāpēc Ķīna grib atsevišķu līdzīgu struktūru, nevis iesaistās daudzpusējā struktūrā, kas jau pastāv. Jautājums par to, cik tālu mēs varam risināt eh, ekonomiskos tematus, tie nedrīkst izpalikt, investīciju vienošanās, tirgus eh, status, Ķīnas iesaistīšanās startautiskajās finanšu institūcijās, tie ir temati, kuriem būtu jāatspoguļo šajā ziņojumā. Par iešpolitiku Ķīnā. Bažas mums rada represiju vilnis. Tas nav nekas tāds, ko mēs varam atbalstīt ne attiecībā uz NVO likumu, ne uz valsts drošības likumu, kas ļoti plaši formulēts un caurvi visas sabiedrības eh, eh, izpausmas. Tad ierobežojumi gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem Ķīnā. Nu, tas viss būtu jāpiemina. Mums nevajadzētu baidīties to pieminēt. Ķīna un pasaule. Eh, atgriežoties vēlreiz pie šī temata, konflikti Dienvidķīnas jūrā. Mēs vēlamies politisku risinājumu situāciju, nevis militāru. Mēs uzskatām, ka Ķīnai ir jārisina šīs eh, problēmas arī saistībā ar Ziemeļkoreju. Referents ir arī uh, Eh, ieskicējis jaunu orientēšanos attiecībās ar Krieviju un Ķīnu un ko tas mums nozīmē. Mēs nevaram aizliegt šīm eh, lielvarām sadarboties. Jautājums, vai tas neizvēršas pret mums? Un varbūt Eiropai arī jāiesaistās vienā vai otrā sadarbības formā. Cilvēktiesības baznīcas tiek apspiestas ne tikai kristiešu, bet arī citu reliģijas e, pārstāvi tiek apspiesti, internets e, e, tiek cenzēts, ārvalstu NVO, bet arī iekšējiem NVO tiek traucēts darboties, Tībeta joprojām tiek apspiesta, attiecības ar Taivānu, tur varam varbūt pozitīvi arī paslavēt ka tur attiecības ļoti strauji ir progresējuši, bet no otras puses jānožēlo, e, ka e, Ķīna ir pastiprinājusi pa, e, recesijas līgumu, tāpat arī draudi militāri, tāpat arī par nākamo divu gadu laikā ievēlēto eh, gubernatoru, kuru termiņš būs, eh, pilnvar termiņš būs vēl divi gadi, vai tas eh, neturpinās šo konfliktu. Iesniegšu vairākus grozījumu priešlikums. Mums jācenš tomēr būt ļoti objektīviem, atspoguļojot šos tematus, un ceru uz labu sadarbību ziņojumā rakstīšanā, jo tas laikam būs vienīgais šajā eh, temata, šajā pilnvaru termiņā eh, par to, kāds attiecības mēs redzam līdz 2020. gadam. Paldies. Mr. Van Balen. Van Balen kungs. Minutes. Atgādinu, ka pēc desmit minūtēm augstā pārstāvu šeit. Jā, es pavisam īsi priekšstādātāji. Protams, kolēģis ir sagatavojis e, e, tiešām labu atzinumu projektu. Teikšu tikai to, ka mums vajadzētu lielākā mērā pievērsties tieši tirzniecībai. Tā tiek pieminēta, bet e, šai sadaļai ir jābūt jaudīgākai, plašākai. Nu, Ķīna nav demokrātiska valsts, tas ir skaidrs. Bet uh, tirzniecībā ir jāturpinās. Tas, ka uh, Krievijā viss ir slikti, nenozīmē, ka mēs uh, neattīstām savas tirzniecīskās saites. Un uh, pas, Ķīna ir PTO locekle. Uh, un tāpēc mums ir pamats prasīt, lai tā ievērotu un izpildītu PTO standartus. Uh, mums, manuprāt, tas ir pareizi un vēlami iekļaut Ķīnu un pēc iespējas dažādākās starptautiskās sadarbības formās un fórumos Divas lietas vēlētos, lai precīzāk tiktu atrunātas tekstā. Pirmkārt, Hongkonga. Hongkonga ir autonomija, bet tur cilvēki, iedzīvotāji nav tiesīgi izvēlēt savu, nu, pārvaldnieku, šo te chief executive autonomijas, šo te vadītāju. Tas nav pieņemami. Otram kārtām Taivāna Nu, šur tur tā parādās tirzniecības kontekstā, bet, manuprāt, ir pamatoti norādīt, ka šai ziņā mēs atbalstām, iestājamies par status quo saglabāšanu, jo e, Ķīnas ieskatā Taivāna ir e, dumpinieku province, e, ne vairāk, ne mazāk, mēs to tā varbūt nesaskatām, bet, ja kurā gadījumā saglabāsim status quo, ir jābūt pragmatiskai politikai un, un attiecībām pār šo te Taivānas šaurumu un ja runājam par tirniecību un ekonomiskām attiecībām, tad ir jāskatās, kā mēs varam īpaši attīstīt sadarbību augsto tehnoloģiju jomā. Jo ķīnieši uh, ražo viskaut ko, bet uh, arī šeit ir vērojama tendence no, no tādas eh, zem, zemes tehnoloģijas produktu ražošanas pāriet uz tiešām advancētu augstu tehnoloģisku produktu ražošanu. Paldies! Nākamais kolēģis. Es tad tā dzirdēja, ka mēs ar amerikāņiem nu tik spiedīsim uz Ķīnu, saka Korvins Mikas kungs, un ar amerikāņiem spiedīsim arī uz Krieviem. Līdz šim vienīgais šāds, šāds politikas rezultāts ir bijusi Ķīnas-Krievijas attiecību nostiprināšanās, un tāpēc jautājums. Vai jūs tagad gribēsiet līst iekšā šajā strīdā par Spratlīju salām, par šīm apstrīdētajām teritorijām? tikai tāpēc, lai nostiprinātu šo te Krievijas-Ķīnas aliansi. Nākamais kolēģis. Pavisam īsi saka Milāns Mons par svarīgāko vispirms attiecībās ar Ķīnu. Uh, ir ir uh, Ķīnas uh, šī tā rītausma, tā teikt, uznākšana uh, pasaules skatuves centrā ir aizvadīto 20. gadu strateģiski nozīmīgākais notikums, un mūsu pieeja ir tāda, tāda gļēva, tāda neiedvesmota. Šeit ir liels pozitīvais potenciāls, un es tāpēc e, uzstāju, ka ir jā, plašāk jāizvērš trīs rinkopus. Pirmkārt, strateģiskās sadarbības e, šis te fórums, šeit ir nepieciešams saturs, e, izvērtāka rindkopa šobrīd ir tikai tāds skelets, tāds, tāds knapi nojaušams aptvē, apveids, jo citādāk citi pasaules reģioni aizsteigsies mums priekšā. Šeit ir daudz plašāk, pamatīgāk jārunā par investīciju nolīgumiem. Um, pavisam nesen tika aizvadīts šis samits. Uh, Ķīna ir viens no vadošajiem aktieriem šai daudzdimensiju, daudzpolārajā pasaules spēlē. Uh, Un tā nu tas ir, mēs nedrīkstam atļauties to ignorēt vai, vai e, neņemt vērā. Tāpat arī jautājums par 500 miljoniem, kas ir izkļuvuši no nabadzības e, e, lāsta, augo, strauji augošā vidē, vidus, vidusšķīra. Protams, protams, ir cilvēktiesība neievērošana, apspiešana bet ir šie pozitīvie faktori, tīpaši, ja salīdzinām to, kāda situācija bija 90. Eh, sākumā. Tāpēc Bēlera kungu aicinātu būt nedaudz ambiciozākam, optimistiskākam, pozitīvākam, eh, paslavēt sasniegumus, atzīmēt nozīmību un, un, un potenciālu. Eiropas Savienība ir 28 valstis, un Ķīna viena vienīga valsts ir milzis eh, mums līdzās. Un, uh, Kā jau teicu, pasaule grib vai negrib ir daudzpolāra un uh, mums ir gudri jāspēlē šī spēle. Uh, mēs, protams, varam tur draudzēties ar vienu pret otru, ar vienu uzspiest trešajam, uh, bet mūsu attiecības ar Ķīnu nedrīkst kļūt par, par kaut kādu tādu amerikāņu vadītu spēli. Mums ir pašiem jādomā ar savu galvu un jārīkojas saviem spēkiem. Bostināru kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vēlējos iesākt teikdams sekojošo. Man ļoti patika Milāna Mona teiktais, jo ja jau ziņojuma galvenais nolūks ir stiprināt Eiropas Savienības un Ķīnas strateģiskās attiecības, tad šim ziņojumam ir jābūt objektīvam un līdzsvarotam savos eh, izteikumos, bet galvenais tam ir jābūt pragmātiskam. Uh, pragmātiskam savā skatījumā, kādā veidā Eiropas Savienība veidot savu stratēģiju sadarbībai ar Ķīnu un kā labāk no šīs eh, stratēģijas mums eh, gūt labumu. Pirmkārt, kā trūk šajā ziņojumā? Ir jau ļoti labi, ja mēs sakām, ka Ķīnā ir problēmas ar vidas aizsardzību, bet tomēr citēšu Beldera kunga, vēlētos citēt Beldera kungam uh, Londonas ekonomiskās skolas veikto pētījumu. Jūs savā ziņojumā pieminiet, ka e, Ķīnas panāktais vidas e, saglabāšanas jomā ir uzlabojies, un e, Ķīna skatās tā ilgstoši uz savu vidas aizsardzību, un tas ir Londonas ekonomikas uh, ekonomikas augstskolas teiktais. Otrs, Briselē pirms divām nedēļām tika parakstīta kopējā deklarācija, kurā pirmo reizi Eiropa un Ķīna kopīgi ir apņēmušās eh, kaut ko panākt Parīzē organizētajā vidas aizsardzības konferencē. Tātad Ķīna pirmo reizi mūžā vispār kaut ko apjams eh, vidas jomā. Es domāju, ka tas ir ļoti aktuāli Eiropas politikai. Visbeidzot, uh, Adisa Bebā paredzētajā attīstības konferencē arī Ķīna ir apņēmusies eh, darboties visiem vēlamajā virzienā. Es domāju, ka to vajadzēja pieminēt šajā ziņojumā. Un tagad par Eiropas eh, Savienības eh, jū, lomu un Ķīnas teiktā svara pieaugumu starptautiskajā valūtas fondā. Līdz šā gada beigām Viņi vēlas, lai Ķīnas eh, valūta būtu starptautiskā valūtas fonda valūtu groza sastāvā. Un es domāju, ka to vajadzēja pieminēt šajā ziņojumā. Tas ir ļoti, ļoti aktuāli. Un divpusējam nolīgumam ir svarīgi pieminēt arī to, ko tad mēs vēlamies iegūt šā divpusējā nolīguma slēg, noslēgšanas gadījumā. Protams, eh, pieminēt to, kas mums ir svarīgi, bet arī pieminēt to, kas eh, būtu jādara pēc tam, kad parlaments būs pieņēmis savu eh, rezolūciju. Tagad ir skaidrs, ka TTIP tiks pieņemts, un vai nu jums tas patīk vai nē, tad Ķīna var pieslēgties šim e, TTIP un Amerikas Savienotās valsts savukārt varētu pieslēgties Visāzijas centrālbankas darbībā. Es domāju, ka tas viss bija jāpiemina. Un visbeidzot, es domāju, ka mums vajadzētu atspoguļot samitā, samita secinājumus mūsu ziņojumā. Un tas, paldies, paldies, prieksēdētājs Betīnī kungs. Bet īnīkungs lūdzu. Pavisam īsi, jā. Jo laika jau mums vairāk nav palicis. Es vēlējos eh, varbūt izteikt tādus vispārējas dabas komentārus. Pie tām ne par visām tēmām, bet tikai dažām. Vispirms par Tibetu. Šeit teksts ir tāds ļoti mērens, manuprāt, tam vajadzēja būt daudz striktākam savos izteikumos. Tas pats attiecas arī uz Vietnamu. Un visbeidzot, ko tad mēs ar šo dokumentu vēlamies panākt, lai Ķīna pakāptos solīti mums pretim, lai Ķīna tiešām pilnībā nostātos uz tirgus ekonomikas ceļa. Tas šajā ziņojumā neparādās, tam tur būtu jābūt. Half a, half a minute. Pusminūte lūdzu. Pusminūte lūdzu jums. Paldies, saka Šolts kungs. Es izteikšos pavisam īsi. Daudz, kas jau tika pateikts. Manuprāt, ziņojums pats par sevi ir pa īsu, jo pārāk mm, maz ir runāts par kopīgiem izaicinājumiem. Tas, ko uh, Eh, Milan Monu kungs un Bostināru kungs sacīja, eh, tā arī ir. Mums eh, šai ziņojumā mēs runājam gal galā par strateģisku partnerību, strateģiskām attiecībām. Mums vajadzētu vairāk runāt par to, kur mums ir jāsadarbojas. Tas, kas Ķīnā ir aktuāls par 1,3 miljārdu cilvēku, kas ir jānodrošina resursiem, ar um, pārtiku, ar um, cilvēktiesību ievērošanas tiesībām. Tas, kas uh, Ķīnā notiek vai nenotiek, tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienību un arī mūsu spēju nākotnē uh, veidot partnerību un sadarboties partnerības ietvaros. Un mums ir jāmaina skatpunkts. Un es arī iesaistīšos ar grozījumiem jo es tiešām uzskatu, ka Ķīna ir strateģisks partners. Paldies! Man ir prieks par to, ka Lainēna kungs eh, runāja par pozīcijas mīkstināšanu, man patīk viņa formulējums. Jāskarās, eh, redzēs, kā viņš to dabūs cauri grozījuma tekstā. Uh, vēlos tikai uh, prasīt, vai referent kungs ir gatavs uzņemt vēl vienu lietu šeit pieņemt par biržas jautājumiem. Tas, ka Ķīna prezentē sev kā tirgus uh, ekonomiku, bet uh, tāpat laikā valsts iejaucas visos jautājumos, kas saistīti ar ekonomiku. Un uh, ārlietas, ekonomika, to visu kopīgi e, skatīt un risināt. Tas, ko mēs e, it kā nevaram kā pats par sevi saprotam pieņemt. Tas ļoti interesants jautājums arī ir. Kā tas sistemātiski e, var tikt risināts un varbūt kolēģis Belders tad var pavisam īsi noslēgumā izteikties. Vārds noslēgumam cerams ļoti īsi lai mēs paspētu vēl uzklausīt Mogherini kundzi, kas jau ir ieradusies. Eh, eh, Paldies! Paldies, tā tad eh, pavisam īsi mēģināšu atbildēt. Um, strādāju ar ekonomis, ko lietu komitejā, un, protams, ka ekonomiskais jautājums ir ļoti svarīgs, bet to es neiekļāvu šajā ziņojumā, jo tad mēs eh, tā kā pārklātu intas kompetenci. Un tomēr paldies visiem, kuri piedalījās viedokļu apmaiņā. Bostināru kungs jau ir aizsteidzies prom, un tomēr viņa teiktajā man pārsteidza patiesībā tas, ka LSI neskatoties uz to, ko e, saka, ko saka Ķīnas varas iestādes par dabas aizsardzību, tad būtu varbūt jēgpilni paraudzīties uz to, ko ķīnieši paši saka par savu dabas aizsardzību. Es domāju, ka ziņojumā vēl bez tādas, tāda objektīva skatījuma būtu svarīgi uzsvērt to, kas mums ir svarīgi. Tas tas ir ziņojums, kurš ir sagatavots patreizējiem brīdim, bet tas, protams, viss var mainīties. Paldies! Paldies, Belderkungs! Paldies jums visiem! Lai jums patīkams vasaras atvaļinājums, nākamā sanāksme būs 31. augustā. Cerams, ka spēkiem pilni visi būs atgriezušies un gatavi strādāt, lai jums viss labi veicas. Un, Džo, labprāt gaidīšu grozījumu priekšlikums. Es tos gribēšu redzēt.